Good morning, dear colleagues. Labrīt, godāmie kolēģi. Ir jau 11 minūtes pār deviņiem, tāpēc es vēlētos sākt mūsu svarīgo šīs dienas sanāksmi. Uh, Vispirms darba kārtības projekts. Ja nav nekādu mm, iebildumu, tad uzskatīsim to par pieņemtu. Tulkām šodien paredzēts 18 valodās. Emis koordinātoru sanāksmes, kas notika 20. oktobrī, protokols ir iekļauts dokumentu mm, mapēs, un tiek uzskatīts par pieņemtu, ja netiks iesniegt iebildumi. Kā vienmēr šī sanāksme tiek pārādītā internetā tiešsaistē, un mēs neizmantojam papīra dokumentus. Tagad uzreiz sāksim uzklausīšanu. Un sveicu mūsu vidū gan Zūreka, gan Petinēlī kungus. Mēs viņu šodien uzklausīsim kopā. Mr. Zurek, um, you are invited in your Vispirms Zurek kungs, viņš uh, ir pie mums uzaicināts kā bijušais uh, DG Enterprise ģenerāldirektors. Viņš vadīja šo ģenerāldirektorātu no 2005. līdz 2012. gadam. Un tāpat uzklausīsim Karlo Petinēlī, viņš ir DG Grau direktors. Lielas paldies, ka akceptējāt mūsu uzaicinājumu. Un vispirms tošu vārdu tātad Zureka kungam, pēc tam Petinēlī kungam. Un tad mēs sāksim uzdot jums jautājumus. Lūdzu, jums vārds. Jā, vielen herzlichen Dank. Lielas paldies, ka devāt man iespēju atbildēt uz jūsu jautājumiem. Es e, labprāt arī to darīšu, bet vispirms es vēlētos norādīt, ka um, šīs visas darbības notika pirms vairāk nekā desmit gadiem, līdz ar to iespējams neatcerēšos detaļas. Un otrkārt, es arī gribētu norādīt, ka nekad nāsmu bijis transporta līdzekļu inženieris, un tas nozīmē, ka nevarēšu iedziļināties uh, nekādās īpaši tehniskās niansēs. Es eh, vispirms gribētu jums īsti norādīt, ka eh, kāpēc eh, šādi tiesību akti tika radīti. Un mums to laika bija mm, vairākas lietas, kas mums īpaši uztrauca. Un šeit ir jārunā par vairākiem elementiem. Pirmais ir tas, ka mums bija arvien vairāk zināšanu par um, transporta izmešu kaitīgo ietekmi uz vidi. Un tas noveda pie arvien um, labākas izpratnes par to, ka šīs um, transporta emisijas ir jāierobežo tā, lai ietekme uz vidi tiktu samazināta. Tas savukārt noved pie tā, ka vairāki noteikumi, kas iepriekš bija spēkā, vairs netika uzskatīti par pietiekamiem. Un no otras puses parādījās arī um, steidzamībā pieņemt uh, noteikumus, kas uh, papildinātu uh, konkrēto tiesisko situāciju. Un tas attiecas uz uh, CO2 izmešiem. Uh, Un eh, tāpat arī gribētu norādīt, ka automašīnu ražotāju savienības, te ir runa gan par Amerikas, gan Vācijas, gan Japānas autoražotājiem, kas paziņoja, ka viņi brīvprātīgi vēlas samazināt CO2 izmešus eh, savām ražotajām automašīnām. Tomēr viņi arī atzina, ka viņi nevarēs sasniegt noteiktos mērķus, un komisija līdz ar to nolēma pieņemt saistošus noteikumus. Tie kļuva par Eiropas tiesību aktiem. Bija diezgan plašas un kaismīgas debates, un uh, trešais elements savukārt bija tāds, ka tolaik mēs uh, sapratām, cik bīstamas ir uh, um, arī sīkās daļiņas, kas izdalās no, jo īpaši dīzeļa dzinējiem. Iepriekšējie tiesību akti uh, Eh, paredzēja vairākus ierobežojumus, kas attiecās uz šo daļiņu masu. Tātad tika aprēķināta masa eh, gramos vai miligramos uz kubikmetru. Taču, ņemot vērā tehnisko attīstību, eh, mēs sapratām, ka šīs teļiņas bija pārāk sīkas, tās vairs nevarēja nosvērt. Tieši tāpēc mums vajadzēja šīs teļiņas sākt skaitīt. Tāpēc arī tiesību aktus vajadzēja mainīt. Vairs netika runāts par gramiem, bet par daļiņām uz miljonu. Un tas nozīmēja, ka iestādēm vajadzēja tehniski pielāgoties tā, lai šīs daļiņas varētu izmērīt. Uh, Protams, pašā sākumā šādas iekārtas ne, nemaz nebija pieejamas. Ceturtais elements, kas mūs uztrauca, bija tas, ka arvien vairāk pieauga neapmierinātība ar mūsu izmantotajiem testiem automašīnu akcept, certifikācijā. Šīs procedūras īsti vairs neatbilda vispārējai kārtībai, un šīs robežvērtības arvien vairāk atšķīrās. Tieši tāpēc mēs uzņēmām iniciatīvu attīstīt labākas testu procedūras, un mēs vēlējāmies tās arī iekļaut tiesību aktos. Laika gaitā tā arī notika. Bet vienlaicīgi mēs arī um, saskārāmies ar problēmu, ka šādu testu attīstīšana un certifikācija kļūst par arvien garāku uh, un sarežģītāku procesu. Un tas viss sasaistījās ar um, slāpekļa robežvērtību ieviešanu. Tolaik mēs eh, tik daudz par to nedomājām. Tad te bija runa par visiem pazīstamu vielu, un, eh, protams, šīs robežvērtības vajadzēja padarīt striktākas. Bet eh, mēs ieviesām vienlaicīgi arī ļoti daudz citas prasības transporta līdzekļiem. Esmu mēģinājis sniegt tādu īsu pārskatu par mm, dažo, dažādajām cēloņu sakarībām, kāpēc šie tiesību akti tika pieņemti. Uh, Lielas paldies, Sureka kungs. Tagad došu vārdu Pētinēlī kungam. Es arī aizmirsu paziņot, ka Pētinēlī kungam ir jādodas prom pulkstens 10.50 personisku iemeslu dēļ. Tātad um, gribētu, lai visi to zina. Pētinēlī kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, esmu šeit šodien kā bijušais ilgspējīgās izaugsmas Eiropa 2020 direktors. Esmu atbildīgs par šo jautājumu un arī par citiem jautājumiem, kas skar tieši autobūvas politiku. Uh, laikā no 12. gada februāra līdz 15. gada mājiem. Šī perioda laikā komisija strādāja ar vairākiem likumdošanas iniciatīvām, kas ir saistīts ar mehāniskiem transporta līdzekļiem. Piemēram, trokšņēmisī regula, lauksaimniecības traktoru regula, kā arī divu un trīs rīteņu uh, eh, transporta līdzekļi, kā arī uh, e-zvana regula. Uh, Autobūves um, nodaļa arī bija atbildīga par likumdošanas darbu ANO, atbildīga par tehnisko dialogu ar Ķīnu un uh, ar tirsniecības sarunām ar ASV, Kanādu, Japānu, Indiju, Vietnamu un citām valstīm. Emisija kontrole gan uh, piesārņotāji, gan uh, gri, emisija siltumnīca efekta gāzes bija viens no mūsu galvenajām prioritātēm. Uh, Eh, mandāts sākumā es tika informēts, ka emisijas, kas tika mērītas testa ciklā, tīpa apstiprinājumam neatspoguļoja emisijas katru dienu um, transporta līdzekļu izmantošanā. Tā kā NEDC testa cikls bija novecojis un industrijai izmantoja NEDC procedūrā noteiktos līmītus. Uh, kad tika iecelts darbā, tad jau tad komisija strādāja arī ANO līmenī Ženēvā, lai izveidotu jaunu testa ciklu ar nosaukumu WLTP - viegliem transporta līdzekļiem paredzētā pasaules mēroga testa procedūra. Un, piemēram, par slāpekli 2011. gadā komisija izveidoja arī grupu, lai strādātu tieši pie vieglo transporta līdzekļu radītajām emisijām. Izstrādājam jaunu testu, kuru nosaucam par RDE, lai uzlabotu laboratorijas testa ciklu. Visi šie jautājumi tika apspriest arī augstajā līmeņa grupā, kur tika runāts par autobūves eh, rūpniecības konkurētspēju Eiropas Savienībā, nosaukumu Kārs 21. Izstrādāt tika arī kārs 2020 rīcības plāns. To pieņēma komisija 2012. gada novembrī. To arī tad apstiprināja vēlāk Eiropas parlaments. RDE testa procedūra ir tehniski ļoti sarežģīta. Šis uh, process prasa arī to, ka iesaistītajām pusēm ir jāvienojas vienprātīgi. Nebija, bija nepieciešams diskusijas ar dalību valstīm. Tad, kad tika izstrādāta procedūra no tehniskā aspekta, tad komisija piedāvāja likumdošanas projektu, kas uh, tika apstiprināts 2015. gada mājā. To apstiprināja uh, attiecīgā regulatīvā komiteja. Paldies! Thank you very much, Mr. Uh, Petinelli. Paldies, Petinelli kungs. Tagad sāksim jautājumus. Un vispirms došu vārdu referentam Zābas kungam. Uh, otrs referents, Eger uh, Brandī kungs, uh, ir mazliet aizkavējies, bet došu viņam vārdu tad, kad viņš uh, būs klāt. Un paldies, es izteikšu spāņu valodā. Zurēka kungs. Es vēlētos atsaukties uz eh, rakstisko atbildi uz jautājumu uh, numur 12. Tātad eh, te ir runa par skandālu ASV attiecībā uz atslēgšanas ierīču izmantošanu uh, 98. un 99. gadā. Um, ehm, Tiesība akti Eiropas Savienībā par vieglajiem transporta līdzekļiem netika izmainīti. Uh, un arī tiesība aktī par uh, smagiem transporta līdzekļiem bija uh, tādi nevisai uh, progresīvi. Tātad te runa par tiesību aktiem par atslēgšanas ierīcēm. Es gribētu zināt, vai tā ir taisnība. Un uh, gribētu arī zināt, vai Eiropas uh, Savienības tiesību akti um, netika mainīti kā citu iemeslu dēļ. Yes, absolutely. I Jā, uh, tagad varbūt atbildiet, es neiejaukšos, mūsu kārtībā ir viens jautājums un uzreiz atbildi. Izskaidrošu, tātad vispirms ir pirmā jautājuma kārta, uh, ir atvēlētas 5 minūtes jautājumu uzdošanai, un otrā kārta savukārt ir 3 minūtes ilga. Tātad īsi jautājumi un īsas atbildes. Pirmkārtām Vēlētos norādīt, ka tolaika šādas tehnoloģijas nebija zināmas. Otrakārt, šādas iekārtas tika pilnībā aizliegtas ar vienu izņēmumu, tātad, ja ir specifiskas norādes tiesību aktos. Tātad tas bija absolūts aizliegums, un līdz ar to šeit neko nevajadzēja mainīt, jo neko vairāk nevarēja izdarīt vienkārši aizliegt. Tagad man ir jautājums pētinēlī kungām. Vai jūs uh, saskatāt trūkumus uh, um, reālās braukšanas uh, izmešu testu procesu attīstīšanā? Tātad, vai jūs vai arī jūsu priekštecis eh, konstatējāt eh, kaut kādas problēmas eh, kopīgajā pētniecības centrā? Nē, nevarētu teikt, ka šādas problēmas ir tikušas konstatētas, taču, kā jau norādīju, no tehniskā aspekta šādi testi ir ārkārtīgi komplicēti. Protams, ka mums ir jāņem vērā, kāda jūs braucat un cik ilgi jūs braucat. Viens būtu uh, ka jūs braucat, teiksim, Flandrijā 20 grādu temperatūrā, vai arī jūs braucat kaut kur kalnos, kur ir um, grāds zem nulles. No tehniskā aspekta uh, šie testi tātad ir ļoti komplicēti, un mums ir jānodrošina arī uh, vienādi spēles noteikumi visiem automašīnu ražotājiem, un visas automašīnas ir jāpārbauda vienādi, arī dažādos apstākļos. Uh, Tas um, aizņem ļoti daudz laika. Ja es pareizi atceros, tad uh, tehniskais darbs aizņem apmēram trīs gadus. Un nu, pēc tam mums vēl ir jāapspriežas ar dalībvalstīm un jāsaņem arī apstiprinājums. Ja mums ir jāpieņem jauna tiesība akti, tad ir vajadzīgs vairākums. Protams, ka šīs diskusijas un uh, priekšlikumā pielāgošana aizņem daudz laika. Beigās mēs šo priekšlikumu uh, 2015. gada maijā veiksmīgi arī pieņēmām. Uzskatu, ka trīs gadi ir uh, normāls laiks, ņemot vērā to, cik šis uzdevums ir sarežģīts. Lielas paldies, Petinēlī kungs. Es uh, tagad uh, vēlētos jautāt par jūsu atbildi uz otro jautājumu. Vai jūs varētu paskaidrot, kāpēc komisijas priekšlikums par izmešiem uh, NOx robežvērtībām, kāpēc uh, šeit nekas nenotiek, kāpēc šis priekšlikums tiek iesādēts? Nevar sniegt šādu atbildi. Ah, una pregunta más para los dos, si me da tiempo. Tad um, jautājums jums abiem. Vai jūs uh, esat domājuši par uh, septiņi, uh, viens, astoņi, nulli septiņi um, tiesību aktu, tātad te ir runa par manipulācijām, par normālo uh, izmantošanu vai arī um, Uh, argumentētu pielietojumu, lai aizsargātu dzinēju. Vai jūs neuzskatāt, ka šī definīcija ir uh, pārāk neskaidra? Nein, Nē, mēs neuzskatām, ka šī definīcija bāra bija neskaidra. Okay, Petinelī kungs. Es nedomāju, ka šī definīcija ir neskaidra, jo šie normāli apstākļi, kā es norādīju, paši jau par sevi ir ļoti neskaidrs iedziens. Jūs varat braukt uh, 30 vai 0 grādu temperatūrā pa taisnu apvidu vai pa kalniem. Mums ir jānosaka šāda principi, un pēc tam uh, nacionālajām tīpa apstiprinām iestādēm tas viss ir jāsvērtē praksē. Um. Divas kabīnes nedarbojas, tāpēc mums ir, ir vajadzīga pauze pusminūtes garumā, lai mēs varētu izvērtēt, kas īsti notiek. Okay, that were 16 seconds, so that's good. Mr. Dance. Thank you uh, <clears throat> very much. Dansa kungs, paldies priekšsēdētāji. Paldies arī uh, Zureka un Fetinēlī kungiem par to, ka viņi ir šodien ieradušies. Jūs norādījāt, ka jūs nevarat uh, izdarīt neko vairāk, vienkārši aizliegt šīs atslēgšanas ierīces, bet ja ražotājiem netiek lūgts atklāt uh, kāpēc šīs tehnoloģijas tiek izmantotas, uh, teiksim, dzinēja aizsardzībai vai kā citādi, kā jūs varat uh, teikt, ka vairāk neko nevarēja izdarīt? Protams, jūs varējāt pieprasīt informāciju no ražotājiem. Tas, piemēram, tika darīts attiecībā uz smagajiem transporta līdzekļiem. Kāpēc nekas tam līdzīgs netika veikts attiecībā uz vieglajiem transporta līdzekļiem? Šāda iespēja pastāvēja. Tātad šāda iespēja pastāvēja. Jā, šāda iespēja pastāvēja nacionālajām uh, iestādēm. Es īsti nesaprotu, kāpēc komisija neko nedarīja. Mm. Tāpēc, ka mēs neesam nacionāla iestāde. Bet vai tad jums nav vajadzīgo pilnvaru, lai pieprasītu no iestādēm informāciju par šādām atslēgšanas ierīcēm vai par dzinējiem, kuriem ir tipveida apstiprinājums saskaņā nacionāla kompetenci? Kāpēc tas netika darīts? Uh, Nebija nekādu pierādījumu vai nekādu aizdomu, un tāpēc uh, arī šādi jautājumi netika uzdoti. Uzskatu, ka šī sistēma ir uh, nesakarīga, jo, lai iegūtu pierādījumus, jums ir uh, jājautā dalībvalstīm, taču jūs nevarat jautāt dalībvalstīm, ja jums nav pierādījumu. Līdz ar to šis process ir tāds nerezultatīvs. Jā, likumdevējs pieņēma šādus noteikumus. Tātad jūs sakāt, ka tiesība aktī neatbilda mērķim. Radās šis uh, muļķīgais uh, loks, kur nevarēja iegūt pierādījumus. Jā, ir acīm redzami, ka jūs bijāt iesaistīti šo regulu veidošanā. Vai nebija uh, brīži, kad jums neienāca prātā, ka, ja jūs nevarat iegūt šādus pierādījumus, uh, tad varbūt šī sistēma ir jāuzlabo. Nē, uzskatu, ka tas ir visnotaļ normāli. Nevar aizliegt krāpšanu, jūs varat aizliegt lietas, par kuriem jums ir informācija, bet ja ir kaut kas tāds, par ko jums nav vispār nekādas informācijas, un parādās šādi pierādījumi tikai, piemēram, ASV, tad eh, kā gan jūs varat eh, pieprasīt informāciju par lietām, uh, kuras um, saskaņā ar jūsu rīcībā esošu informāciju vispār neeksistē. Tātad jums nav nekādu zināšanu. Tas nozīmē, ka šī sistēma jums dotu iespēju uh, veikt izmeklējumus tad, kad jūs iegūstat šādu informāciju. Bet 692 uh, 2008. gada regula paredz, ka uh, komisija var pieprasīt informāciju no tīpa apstiprinām iestādēm par dažāda veida tehnoloģijām. Smago transporta līdzekļu skandāls parādīja, ka kaut kas tām līdzīgs notiek. Kāpēc tas netika attiecināts uz viegliem transporta līdzekļiem? Es nezinu. Jā, bet kāpēc tad tas netika darīts? Nu, tāpēc, ka tajā brīdī mums nebija nekāda iemesla to darīt. Nu, bet tagad mēs redzam, ka ir šāds iemesls. Tikai pirms divām dienām parādījās jauns skandāls attiecībā uz Audi. Protams, tie runa par CO2, bet tie runa par tiem pašiem principiem. Ja neviens nepieprasa informāciju no dalību valstīm, tad mm, dalību valstis arī nesniedz šādu informāciju, tāpēc, ka no komisijas nav pieprasījuma. Uh, bet eh, pierādījumi par smagiem transporta līdzekļiem pastāv. Tad kāpēc kaut kas tam līdzīgs netika darīts arī attiecībā uz viegliem transporta līdzekļiem? Mēs būtu varējuši izvairīties no pēdējo gadu skandāliem. Jā, iespējams, būtu varējuši, bet uh, gribētu norādīt, ka es eh, savas karjeras beigās nodarbojos arī ar nodokļiem. Un, eh, ja runa par nodokļu krāpšanu, tad eh, mēs nevaram um, neko atklāt, ja mums nav informācijas. Un vienmēr par pastāvēja šādi krāpšanas gadījumi. Jā, protams, cilvēki iespējams rīkojas ļaunprātīgi, bet ja pastāv iestādes, kurām ir jānodarbojas ar uzraudzību, tad jums, kā komisijai, ir pienākums eh, sagatavot procedūras, kā iegūt šo informāciju. Nē, bet mēs varam tikai pieprasīt. Jā, bet jūs to nedarījāt. Es nezinu. Nu, es jums jautāju. Es neatceros, es atvainojos iespējams, ka tā bija, iespējams, ka tā nebija. Eh, ģenerāla direktora pienākums nav prasīt katrai nodaļai, ko tā darīja. Es, diemžēl, nezinu eh, par eh, to, kas tur viss notika. Mr. Zalba. Muchas gracias, presidenta. Vārds Albas kungam. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Volver a la vaguedad del término uso normal y justificado para proteger la máquina con. Man būtu vēl viens jautājums. Tātad, kas attiecas uz uh, to, ka automašīnas ir jāaizsargā pret uh, noteiktu kaitējumu. Jūs teicāt, jūs atbildējāt, bet jūs atbild bija izvairīgi. Es tam varētu piekrist, bet ja kāds, kāds ministrs, kāds rūpniecības pārstāvis, kāds pilsoniskās sabiedrības pārstāvis uh, Vai kāds no viņiem ir teicis, eh, ka eh, tas nav pietiekami precīzi? Tas ir saistīts ar otro jautājumu. Es neatceros, ka man būtu ticis eh, uzdot šis jautājums. Ikviena ierīce, kas būtu ļāvusi izdarīt atkāpi attiecībā no šīm piepr pieprasītiem limitiem, tāda nebija pieļauta bija izņēmums attiecībā uz noteiktām situācijām, piemēram, kas attiecas uz motoru sasilšanas posmu, kad šāda ierīce būtu pieļaujama. Tātad bija izņēmums, kas ļāva neievērot šo maksimālo vērtību. Un ierīces, kas palīdzēja aizsargāt motoru darbību, Tāds, protams, bija zināms, tās, protams, bija pārbaudītas un pieņemtas. Bet uh, tie gadījumi, kas neatiecās uz šiem izņēmumiem, kas bija daļa no direktīvas, bija pilnībā aizliegti. Un šobrīd nav iespējams likumdošanā aprakstīt ierīces, par kurām nekas nav zināms. Un nav iespējams izvairīties no krāpniecības, uh, uzskaitot, kādi ir šie konkrētie kāpniecības gadījumi, ir iespējams tikai teikt, ja netiek ievērots maksimālais emisiju limits, lai arī kādā veidā tas notiktu, tad tas ir pienākuma pārkāpums. Un tāpēc mūsuprāt šis jautājums par to, vai eh, tas bija vai nebija skaidri, to nebija iespējams definēt iepriekš, Viss bija aizliegts izņemot šos izņēmums, un tie bija definēti. Tātad mūsuprāt nebija neskaidrības attiecībā uz gadījumiem, kas nebūtu pieļauti un kas neievērotu šo maksimālo emisiju limitu, ja uh, šī automašīna netiek izmantot testēšanā. Paldies! Yes, um, as far as I remember, I have never been to... Ja es pareizi atceros, tad nekad neviens neteica, ka šī definīcija nebūtu pietiekami precīza. Es tikos ar vairāku nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, vairākām iesaistītajām pusēm, un kopīgā izpratne bija tāda, ka testa cikls vispirms bija novecojis, tāpēc, ka tas tika uh, pieņemts NEDC 90. gados, varbūt iespējams pat 80. gados, kad bija citas prasības, un testa uh, cikls arī bija ļoti ierobežots. Tātad tika mērīti tikai īpaši apstākļi. Un, protams, ka to mēs apzināmies, tam mēs varam piekrist. Tāpēc komisija nolēma rīkoties. Un pirmais bija šis te jaunais testa cikls uh, laboratorijā, kas bija efektīvāks nekā iepriekšējais. Un otrkārt, lai atrisināt jautājumu par dažām kaitīgajām vielām, NOx un citām, mēs nolēmām papildināt laboratorijas testa ciklu ar uh, testu reālos braukšanas apstākļos, jo tas ir efektīvākais pasākums, kur ir iespējams īstenot, lai uh, novērstu to, ka tiek pārkāptas dažas robežvērtības. Tas bija ļoti grūti no tehniskā viedokļa, bet tas tika panākts manas darbības uh, trīs gadu laikā. Lielas paldies! Vai jums bija aizdomas par to, ka varētu pastāvēt šāda te, uh, negodīga rīcība, vai jūs bijāt saņēmuši kādu informāciju, vai arī jūs uzskatījāt, ka tas nekad nevarētu notikt? Mums nekad nebija aizdoma par šādiem krāpniecības gadījumiem, un arī es nesaņēmu informāciju ne no nevalstiskajām organizācijām, ne no kāda cita par to, ka būtu aizdomas par krāpniecību. Ik viens teica, ka tests nav pietiekami efektīvs, šie te, priekšnoteikumi pārāk ierobežoti, bet neviens nekad nerunāja par krāpniecību un nebija šāda aizdoma. Lielas paldies, saka referents. Lielas paldies, tagad vārds Vēderlīkungam. Liels paldies, ka esat ieradušies šeit šodien. Man ir virkne jautājumu un ir radušies arī daži jauni. Zurikungs, jūs teicāt, ka nav iespējams aizliegt ko tādu, par kā eksistence nekas nav zināms, piemēram, krāpniecības gadījumiem. Tā ir pilnīgi taisnība, bet mums ir eh, noteikums standārts, mums ir pārbauds, un mēs varam uzlikt arī attiecīgus sodus. Un Vienīgais, kā mēs par to varējām uzzināt, bija uh, pēc šīs izmeklēšanas, kas tika veikta ASV. Jautājums tomēr ir, kāpēc mēs par to neuzzinājām ātrāk un kāpēc nebija testu, kas ļautu konstatēt, ka šāda krāpniecība notiek. Tie varbūt ir jautājumi, eh, kuriem vajadzētu pievērsties tagad. Paraugoties uz šo saraksti, kas notika 2008. gada septembrī, NV ģenerāldirektorāta eh, ģenerāldirektors eh, norādīja savā vēstulē jums, ka testi, kas tiek piedāvāti, var uzrādīt tikai uh, nelielu daļu emisiju, kas nāk no automašīnām. Un šie testi tika izstrādāti uh, attiecībā uz četrām, ja tā varētu teikt, kandidātu procedūrām, un tikai dažas no tām uh, tika pārunāts, tikai viena tika pieņemta, un tātad ir skaidrs, ka tas nepārklāja visas emisijas. Jautājums par spīti tam, ka ir vairākas vēstules, es varētu pieminēt tās visas, bet jūs noteikti labāk pārzināt šo jautājumu. Tātad 2008. gadā iespējams pat ātrāk ir zināms, ka ir eh, šādas problēmas, kas saistīts ar emisijām. Vairākās vēstulēs ir norādīts, ka tas neparādīsies, ka pārbaudas nav pietiekami uh, Eh, striktas, un kāpēc tad uh, neizmantot šādu te eh, vienkāršāku sistēmu? Paldies! Atbilde. Mēs uzzinājām par šīm atšķirībām starp automašīnu motoru rādītājiem testa apstākļos un gadījumos, kas ir reālajā dzīvē. Uh, Šī iemesla dēļ mēs uzskatījām, ka vispirms mūsu testēšanas metode nav piemērota. Un šī iemesla dēļ es aicināju attīstīt jaunu testēšanas metodi, kas labāk atspoguļotu automašīnas eh, darbību un visus šos profilu rādītājus. jo tolaik nebija doma par to, ka varētu būt par, runa par kādām izslēgtām ierīcēm, bet mēs vēlējāmies testēt motors konkrētos apstākļos. Mēs nedomājām, ka kāds apzināti ieslēdz šādas ierīces, kas uh, rada pareizo, jeb izraiž šīs pareizās vērtības. Tolaik mēs joprojām domājām, ka jautājums ir tikai un vienīgi par testu precizitāti, tāpēc mēs centāmies attīstīt jaunu metodu. Jautājums, jā, bet paraugoties uz visiem dokumentiem un balstoties uz darba grupas, eh, darba rezultātiem un diskusijām padomē, nebija racionāla iemesla, lai izvēlētos vienu vai otru, bet patiesībā eh, bija vēlma aizkavēt šo sistēmu. Un šķiet, ka gan komisijā un padomē ideja par šo te likumdošanu, eh, par to, ka vajadzētu izturēt šo testu, nevis pārbaudīt, eh, kā tas darbojas reālajā praksē. Piemēram, kas attiecas uz bērnu sēdeklīšiem. Uh, Es attiecībā uz savu bērnu sēdeklīti sagaidu, ka tas darbosies uh, avārijas gadījumā. Tieši tāpat kā es nevēlētos, lai parašūts, piemēram, uh, darbotos tikai testēšanas režīmā. Es vēlētos, lai tik tiešām tas man aizsargā. Tātad mēs vēlamies nevis, lai ierīci izturētu testu, bet tā darbotos. Nē, gluži pretēji nebija tāds viedoklis. Mēs uzskatījām, ka šīs robežu vērtības ir jāpiemēro visu laiku, izņemot situācijas, kuras tika skaidri aprakstīts likumdošanā, proti, kas ir izņēmumi. Ideja bija, ka mums nebija cita veida, kā parādīt vai piemērot šos testus. Tāpēc mēs definējām, un es uh, piekrītu tam, ka runa bija par testu, kas neatbild reālajai situācijai, tāpēc sākam strādāt pie jauna. Bet katrā ziņā ideja nebija tāda, ka eh, ne jau tā kā pusauģi gados, kad eh, mēs domājam, ka smēķēt nevajadzētu tikai tad, kad skolotājs mūs redz. Tātad mēs eh, centāmies nošķirt šos specifiskos izņēmumu gadījumus. Un šis tests bija tāds kā loks, ar kur paraudzīties, vai redzēt, vai motora atbilst vai nē. Tāpēc mūsu nolūks nebija paziņot, ka automašīnā ir jābūt šādām maksimālajām robežu vērtībām tikai testēšanas gadījumā. Lielas paldies! Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji Zurekungs. Es vēlētos turpināt par šo parasto lietošanu. Ja es pareizi saprotu, tad autoražotājiem vajadzēja nodrošināt atbilstību robežu vērtībām jebkurā gadījumā. Tātad kāda ir eh, juridiskā vērtība šī te eh, parastai lietošanai. Jo man šķiet, ka tas, ko jūs šorīt teicāt, eh, nav gluži saskaņā ar jūsu atbildēm rakstiski. Proti, ka šīs robežvērtības varētu arī neatbilst visos gadījumos. Atbilde parastā lietošana, un Petinelīkungs to jau teica, mēs ņēmām vērā to, eh, kas jau eh, testēšanas posmā tika uzskatīts par normālu. Tātad mēs it kā raudzījāmies to no otras puses. Mēs uzskatījām, ka ja automašīna tiek izmantot parastā gadījumā, nevis pārslodzes gadījumā un tā tālāk, tad tā ir parasta lietošana. Tāpēc mēs nepievērsāmies uh, tiem gadījumiem, kas varbūt nav standārta automašīnas lietošana jautājums. Tātad no komisijas viedokļa, ja automašīnai ir augstākas emisijas uz ceļa parastos apstākļos, tad tas ir likumdošanas pārkāpums un dalībvalstīm ir pienākums novērst to. Atbildi jā. Un jūs sakāt, šis pienākums atklāt šāds gadījums e, netika izmantots tāpēc, ka netika konstatēta pārkāpuma pretēji tam, kas notiek ar smagajām automašīnām. Un e, pēdējā jautājumā jūs atbildat, ka jūs neuzskatījāt, ka būtu nepieciešams uzskatīt šādu pienākumu arī attiecībā uz vieglajām automašīnām. Uh, Bet vienlaikus attiecībā uz uh, smagajām automašīnām, kad šīs izmaiņas tika ievies 2001. gadā, šīs te ierīces jau bija aizliegts kopš 99. Uh, Gadi, uh, gada, tātad kāda atšķirības starp šiem abiem gadījumiem. Skaidrojums, ja es pareizi atceros, bija tāds, ka attiecībā uz smagajām automašīnām iespēja, ka šīs ierīces varētu tikt izmantots, bija daudz lielāka, un tas varētu arī izmaksāt vairāk nekā eh, viegla automašīna gadījumā un vienlaikus, cik es saprotu, šīs ierīces galvenokārt bija balstītas uz eh, šīm te programmu ierīcēm automašīnā. Un nebija zināms par šādiem gadījumiem, eh, lai vispār varētu saprast, kā šāds ierīces varētu darboties. Un kā tad ar šīm augstākajām izmaksām? Vai nu šīs te ierīces ir aizliegtas vai nē, vai viegliem automašīnām tas izmaksātu uh, dārgāk? Nē, būtu daudz dārgāk, ja uh, notiktu šāda krāpniecība. Tad kā jūsuprāt, tipveida apstiprināšanas iestādē vajadzētu atrast šādu ierāci, ja ražotājs negrasās atklāt tādas eksistenci, jo tikai tipveida apstiprināšanas ies, ierā, iestādes var to darīt. Un mērķis ir neparādīt to šādā testā. Jā, te jau atkal ir jautājums par nezināmo nezināmo bet ar likumdošanu ir aizliegt šāds ierīts, bet vienlaikus uh, likumdošana nedod nekādas iespējas tipēda apstiprināšanas iestādēm ieviest šo likumdošanu, tātad kā gan viņi to var darīt. Tāpēc tas sasaistās ar jautājumu, kāpēc jūs um, neiekļaujat pienākumu uh, tādu pašu kā uh, gadījumā uz smagajām automašīnām. Te nav nekādas papildus izmaksas. Atbilde. Es varu tikai teikt, ka tolaik tas netika uzskatīts par nepieciešamu un piemērotu, jo mēs neuzskatījām, ka šāds uh, ierīces varētu uh, tikt iebūvētas uh, vieglajās automašīnās. Jautājums. Um, vēstulēs 2010. gadā uzņēmējuma darbības ģenerāla direktorātam uh, um, bija ziņas par to, ka uh, šī praksa varētu tikt plaši piemērot. Kā komisija reaģēja uz to? Mēs centāmies noskaidrot, par ko ir runa, jo bija aizdomas, bet mums nebija nekādu pierādījumu par to, kā tas darbojas. Un tikai pēc tam. Then, uh, the investigation started. Ar šo kopīgo pētniecības centru kopā mēs centāmies pētīt šo gadījumu, bet uh, šāds pierādījums mums nesniedz neviena nacionālā apstiprināšanas iestāde. Mēs uh, to uzzinājām tikai un vienīgi no amerikāņu testiem. Un viņi varēja mums parādīt, kāda veida ierīces ir izmantotas. Tāpēc mēs uzskatījām, ka to laika vismaz ekspertiem nebija pietiekami daudz informācijas. Ekspertiem, ar kuriem es kontaktējos. Paldies! Paldies, prieksēdētais kundze! Es gribētu sākt ar jautājumu Petinēlī kungam, jo īpaši eh, par eh, šo noks izmaiņām. Jūs saņēmām trīs nedēļas atpakaļ no, vid, no uzņēmuma ģenerāla direktorāta ierēdnis atbildējis GOC e-pastu, sākot, kā ir rasts jauns uh, šis cikls, um, veicot testu. Arī veicot testu citos temperatūras apstākļos, un atbild bija tāda, ka jā, paldies, tas ir liederīgi, un mēs redzam, ka šeit ir runa par tiešām uh, ievērojumu šo ciklu pāraušanu. Uh, Manuprāt, eh, mūsu izmeklējumos tas ir ļoti svarīgi. Tas skaidri norāda uz to, ka 12. gada aprīlī vismaz kāda daļa no ierēģiem eh, uzņēmumu ģenerāldirektorātā ļoti labi zināja, kas notiek kā autobūvis industrija apzināti apzināti rīkojās, lai sasniegtu tos mērķus, kas ir paredzēti testā un neiet tālāk. Vai jūs esat informēti par šo? Ja nē, kādēļ nē? Un ja nē, tad vai nenesat atbildību par šo? Nē Man nav informācijas par šo specifisko punktu, jo ir uh, simtiem tūkstošu ēpastu e apmaiņu starp tehniskiem ekspertiem, kas diskutē dažādas pētījumus. Bet, kā es teicu, sākumā es zināju, ka ir šī atšķirība starp uh, emisijām, uh, testā var braukšanu uz ceļu un emisijām, kas atklājās laboratorijās. Mēs lēmām to visu risināt. Uh, Nu, izveidojot tātad šo WLTP, un tieši arī strādājām pie šīm braukšanas emisijām. Mēs zinājām, ka ir šāda problēma, mēs to risinājām. Risinājām tā, ka reālās braukšanas emisijas tests tika izveidots 15. gadā, un jau tajā laikā mēs arī šo visu atklājām, jo mēs toreiz jau strādājām pie jaunā testa, jā, es zinu. Bet šis ir kaut kas cits, jo šī ir jauna dimensija. Te mēs runājam par autobūves industriju, kas apzināti krāpjas testos. Jūs sakāt, ka jūs neko nezinājat par šo ēpasta apmaiņu, un manuprāt, tas ir tiešām satraucoši. Tas nozīmē, ka ierēģi, par kuriem jūs esat atbildīgs, kurus jūs vadāt, Šie ierēģi jūs neinformēja par ļoti, ļoti svarīgu informāciju, kas tika saņemta no JRC. Labi, jā, mēs uh, arī prasījām uh, un turpinām ēpastu apmaiņu ar uzņēmumu ģenerāla direktorātu, bet tiešām man ir satrauc tas, ka jūs neesat bijis informēts. Uh, Tālāk Zurek kungam jautājums. Jūs esat at, bijāt atbildīgs par šo visu vairākus gadus atpakaļ. Viena lieta, ko es nesaprotu. Kādēļ bija nepieciešami tik daudz gadi, lai attīstītu vēl TP testu? 2010. gada darba grupā jau tika teikts, ka būs nepieciešams, eh, di, būs nepieciešams divi gadi, lai attīstītu RDI testu. Tas bija balstīts uz tehnisko ekspertīzi. Jautājums, kas notika pēc tam? Jo esmu pārsteigts par to, ka jau arī 2007. gada regulā tiek minēti šie jaunie rīki. Jau 27. gada likumdošanā par to tika runāts, un 2011. gadā tika teikts, ka Jā, tas viss ir nepieciešams, lai viņi varētu veikt savu darbu, taču par spīti tām komisija lēma atvērt visu šo procedūru un arī skatīt citas tehniskās iespējas. Mans jautājums par to, kādēļ jūs šādi rīkojāties? So long, Kādēļ tad bija nepieciešams tik ilgs laiks, es nezinu. Uh, Tikai tie, kuri attīsta testu, var jums atbildēt uz šo jautājumu. Es nezinu visas tehniskās detaļas. Nē, nē, nē, tas ir pārāk vienkārši. Tehniķi runāja par to, ka būs nepieciešami divi gadi. Uh, novēlošana bija politiska, nevis tehniska. Jūs tur spēlējāt savu lomu, jo jūs lēmāt. Uh, nepieņemt šo lēmumu, jūs lēmāt uzsākt šīs procedūras attiecībā arī uz citām tehniskām detaļām. Jā, vēlreiz uzstājas to, ka es nevaru atbildēt uz to, kādēļ bija nepieciešams zināms laiks, lai testu izstrādātu. Otrakārt, uzņēmumu deņa ģenerāla direktorāts neattīsta testu. Mums ir jābūt drošiem, ka attīstītie izstrādātie testi atbilst prasībām. Otrakārt, Bija arī daudz dažādi elementi, eh, kas bija jāievēro testiem. Tad arī bija vairāki eksperti, kas ar to visu strādāja. Es netiku informēts pār apmierinošiem rezultātiem. Tad vēl, tā kā mēs bijām satraukti par um, atšķirībām par to, kādi testa rezultāti un kādi ir uh, emisiju konkrētie e, uh, rezultāti ikdienas dzīvē. Tad mēs attīstījām šo testu, jā, mēs to izdarījām savā laikā, mēs nevaru, es nevaru runāt par kādu politisko spiedienu, nu vismaz es nezinu neko par to. Tālāk. Uh, par jautājumu, vai tad, kad man uzdod jautājumu, vai testi ir izstrādāti, tad es tiku informēts par to, ka notiek sadarbība arī vēl ar uh, ANO ekspertiem, un tik līdz uh, uh, testi gatavi, mēs iekļaujam tos mūsu likumdošanas priekšlikumā. Paldies! Un tagad tāds klūns kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, labrīt! Uh, jautājums arī kungam par tehnisko ekspertīzi, par resursiem komisijā, autobūvas nozarē. Jā, jūs sakāt, ka neesat tehniskais eksperts un inženieris, arī mēs tādi neesam, bet, nu, jums noteikti resursi, kas uh, ļauj jums arī spriest, jūs iepriekš runājāt, ka strādājāt arī nodokļu jomā, kur arī meklējāt krāpniecības mēģinājumus. Tātad jums ir kapacitāte Es saprotu, jā, ka ir nepieciešams laiks, lai izstrādātu tīpa apstiprinājumu arī ASV. nāk lajā tomēr uh, ātrāk ar izcinājumiem, vai jums ir labietīze un uh, kā to varētu padarīt elastīgāku, lai tā labāk reaģētu. Jo, nu, tehnoloģijas attīstās ātri, paldies. Well, that, uh... Nu, ko es domāju, ka komisijai ir pietiekami liela ekspertīze, īpaši ja mēs varam balstīties uz kopīgās pētniecības centra kolēģiem. Viņi tiešām ir izcili, viņi ir neatkarīgi no industrijas, kas vienkārši pelna naudu ražojot uh, savas preces. Līdz ar to mums ir objektīvi pierādījumi un informācija. Ļoti labi, ka mums ir šie kolēģi ne eksperti. Tad vēl viena lieta ir šī specifika ar NOKS. Eiropā tā ir absolūta prioritāte, vairāk nekā citur, jo Eiropā ir visvairāk dīzeļa automašīnu, salīdzinot ar citiem reģioniem pasaulē, kur dīzels ir ļoti maz pārstāvēts. Tad, jā, bija problēma arī salīdzināt, cik ātri tas būtu, ja citi strādātu šai jomā, mums pašiem bija jāuzkrāj šī ekspertīze un pieredze. Protams, būtu labi, ja būtu varējuši rīkoties ātrāk, taču ir tomēr vajadzīgs laiks, lai arī visas dalība valstis piekristu, jo taču valstīm gal beigās ir tas viss jāpiemēro. Un tas viss mums ir jāiekļauj ar nu, komitoloģiju, ka mums ir nepieciešama dalībvalstu atbalsts, vai arī, kur mums ir jāatbil, jāatbild uz ļoti kritisko industriju, kas apstrīdēs katru mūsu argumentu. Mums tiešām ir uh, nepieciešama ļoti svarīga ekspertīze un uh, lai to uzkrātu, ir nepieciešams laiks, bet tehniskā personāla kvalifikācija tiešām komisijā ir augstā līmenī. Vēl viens jautājums par tīpa apstiprinājumu dalību valstīs. Varbūt varat komentēt, piemēram, Luksemburga, Malta, kā viņi neražo um, automašīnas, kādēļ viņiem ir šīs testa procedūras, varbūt ir, tas, tas rāda kaut kādas neskaidrības. Man jāatzīst, ka man nepatīk šīs pāruma šopings nevienā no kontekstiem, bet nu, tas ir lēmts likumā, un tas nav likuma pārkāpums, diemžēl. Paldies, franču valodā. Bonifā kundze. Paldies. Et, uh, eh, Jūsu pirmajās atbildēs Jūs teicāt, ka jūs nebijāt lietas kursā pār eh, pārkāpumiem, taču tāpat laikā jūs ļoti labi zinājāt, ka ir atšķirības starp eh, šo emisiju rezultātiem laboratorijā un reālajā dzīvē. Tālāk Jūs arī rakstiski atbildat identiski uz šiem pārkāpumiem, ka tos nevar identificēt. Kā varat būt tik droši, ka nevarat uh, konstatēt šos pārkāpumus? Tātad jūs esat veikuši kādus pētījumus mm, par šo atzīšanu par nederīgu uh, noteikumiem atbildi. Jā, var būt, kā neiespējami tas varbūt ir uh, neprecīzs termins. Toreiz, tajā laikā tas nebija iespējams. Mums toreiz nebija iespējams konstatēt uh, šos pārkāpumus, jo uh, mums nebija tie līdzekļi, kas būtu nepieciešami, lai to atklātu. Un jūs uh, jautājums, jūs nekad nevērsāties pie GRC vai citiem veikt uh, pētījumus, lai varētu to identificēt? Tas tomēr taču ir svarīgi, runa ir par ves, sabiedrības veselību. Tam līdzīgi jūs nevēlējāties noskaidrot to, lai 7. gada likumdošana tiktu korekti piemērota. Es tikai atceros vienu reizi, kad arī SNGZ direktoru viņš, viņiem uzdeva jautājumu par to, vai ir šie pārkāpumi. Viņš teica, ka nē, nekas nav konstatēts. Jūs neprasījāt veikt pētījumu, izmeklēt šo lietu. Atbilde. Problēma bija tajā, kā Tad, tad nebija šī ideja par to, ka, ir, ka tas ir apzināts pārkāpums. on n'a on a pas eu à une idée comment peut... Mēs, mums nebija priekšstats par to, kā šāds instruments varētu darboties. Tādēļ bija arī grūti saņemt vairāk informāciju vai izmeklēt. Es paudu vēlmi, kā izskaidrot šīs atšķirības starp rezultātiem testā un tiem rezultātiem, kas ir uh, novērojami uh, reālajā dzīvē. Tas viss, ko ir pateikt tālāk. Um, Petinēli kungs. Jā, mēs, protams, zinājām, ka ir šī rezultāta atšķirība, taču neviens nekad nedomāja, ka tā ir apzināta krāpniecība. Visi domāja, ka tas izriet no testa elastības. Piemēram, savu mandātu sākumā es arī apkopoju informāciju par šo elastību, piemēram, maksimāli arī piepūšot riepas. Tad ir iespējams šīs atšķirības. Ir zin, jā, bija zināma praksa, ko pieļāva likumdošana. Tādēļ mēs uh, lēmām mainīt likumu un nevis veikt izmeklēšanu. Labi, atvainojiet, Cekbenfā kundze, T likums ir izstrādāts uh, kādu konkrētu iemeslu dēļ, lai, piemēram, aizsargātu sabiedrības veselību. Ja šis jautājums ir saist, saistīts ar uh, automašīnu bremzēm, vai jūs, piemēram, pieļaut šādu elastību, kas varētu novest pie uh, avārijām uz ceļiem. Šī elastība savā ziņā tā ir krāpniecība, jo netiek ievērot likumdošana. Petinēli kungs, jā, es saprotu, bet 80. Ga, 80. un 90. gadu sākumā arī tika izstrādāti šie testi kur vairāk akcents tika likts tieši uz drošību, mazāk uz emisijām, kas nebija tik aktuāls toreiz. Uh, šīs tīpa apstiprinājums. Tur mērķis bija noteikti to, ka transporta līdzekļi ievēro pilnīgi visus noteikumus likumdošanu, lai brēmzes labi darbotos, jāpārbauda arī tās, ka arī emisiju sistēma darbojas uh, efektīvi, tāpat kā jāpārbauda arī, vai nav kādas uh, bremžu manipulēšanas sistēma. Tāpat arī bija nepieciešams pārbaudīt, kā emisija pārbaudas netiek izslēgts, bet nu, tie, tas ir tehniskās pārbaudas, kas ir jāveic uh, nacionālajām iestādēm. Komisija 2011. un 2012. gadā apzinājās un redzēja, ka ir šīs atšķirības, un tās ir visai lielas. Mēs mainījām likumdošanu, jo tā ir mūsu loma izstrādāt likumdošanu, nevis veikt tehnisko kontroli, bet es atceros, ka Tajānī kungs savulaik komisārs teica dalību valstīm, ka ir šī problēma. Es kā komisārs uzlaboju likumdošanu, bet es prāsu nacionālajām atbildīgajām iestādēm veikt labāku tirgus uh, uzraudzību. Lūk, uh, viņš arī strādāja uh, vēstulī šai virzienā. Lūk, Nībārs kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu uzdot jautājumu Zūrēkā kungam. Ehm, no 2005. līdz 2012. gadam jūs bijāt atbildīgais ģenerāldirektors, direktors, un es gribētu jautāt, ehm, papildināt jau eh, kolēģu uzdoto. Mēs eh, runājām arī ar Ferhoigen kungu, kuram tika uzdot jautājumi par atslēgšanas ierīcēm, un viņš atbildēja, ka Eh, šādu atslēgšanas ierīču definīcija vienkārši bija pārāk neskaidra. Tātad eh, eh, tā bija viņa interpretācija par šo laiku, kad viņš bija komisārs. Jūs tagad pārstāvat pretēju viedokli, jūs sakāt, ka šī definīcija bija gan skaidra. Kāpēc tad pastāv šādas viedokļa atšķirības starp jums un komisāru? Galu galā šis jautājums ir gan svarīgs, vai jūs par to diskutējāt? Un tāpat arī uh, Ehm, es gribētu zināt, kāpēc jūsu viedoklis ehm, atšķīrās no komisāra viedokļa. Mani uh, juristi uh, man skaidroja, ka šis noteikums aptver visu un vairāk nekas nav vajadzīgs, tāpēc arī uzticējos uh, mūsu juridiskajam dienestam. Uh, Jā, varbūt tā tas arī ir, bet eh, šķiet, ka jūsu komisāram to laik bija pilnīgi cits viedoklis. Galu galā jums vajadzētu par to apspriesties. Gribētu zināt, vai jums bija sarunas ar komisāru par šiem jautājumiem. Jā, jā, mums bija sarunas, un tās visas beidzās ar to, ka mēs nonākam pie tādā tiesas tiesību aktā regulējuma, kas ir juridiski precīzs un visaptverošs. Nu, es gribētu vēlreiz norādīt, ka man to ir grūti saprast, un varbūt tā arī varētu ierakstīt protokolā. Šaldi Mozes kundze. Paldies! Jūs runājat par šo elastīgumu tiesību aktos. Vai jūs kaut ko darījāt, lai šis elastīgums būtu mazāk elastīgs? Vai jūs, piemēram, jautājāt eh, dalību valstīm mm, par to, vai ir vajadzīgas vadlīnijas un kā vispār varētu atbrīvoties no šī elastīguma? Elastīgumu nosaka tiesība akti, tātad eh, vadlīnijas, ko izdod komisija, nebūs tik spēcīgas. Tātad, lai mainītu regulu, mēs ieviecām LTP ciklu laboratorijās, kas ir testēšanas cikls, kuram ir daudz labāki rezultāti, un mēs pievienojām arī reālās braukšanas testēšanu šiem laboratorijas testiem. Un tas ir daudz svarīgāk nekā vadlīnijas, kuras ir viegli apstrīdēt. Esmu mazliet apmulsusi. Jūs sakāt, ka pastāv zināms elastīgums eh, tiesību aktā. Eh, Zurekungs saka, ka šie tiesību akti bija pilnīgi skaidri. Acīm redzami tā nebija, tāpēc, ka uh, transporta industrijā un dalībvalstis neko nedarīja. Tātad gribētu vēlreiz uzdot jautājumu Zureka kungam, vai jums eh, kaut ko nožēlojat, tagad skatoties pagātnē, ņemot vērā to, ka mums ir šādi skandāli, kas norāda, ka autoindustrijā ir krāpusies. Vai jūs būtu varējuši kaut ko darīt, lai to novērstu? Uzskatu, ka tiem, kas veic šos pārkāpumus, vajadzētu tos nožēlot. Tātad sistēma ir perfekta, un vienkārši ir šie rūpnieki, kas krāpjas. Vai jūs nedomājat, ka pilsoņi gaida no šīs sistēmas kaut ko vairāk, ka mēs centīsimies novērst šādu krāpšanu? Neapgalvoju, ka šī sistēma ir perfekta, bet tolaik mēs neko labāku nevarējām sagatavot. Protams, skatoties pagātnē, mēs varam šeit eh, identificēt lietas, par kurām iespējams mēs to laiku pat neiedomājāmies. Es strādāju arī IMCO eh, komitejā, strādāju pie tīpa apstiprinām likumdošanas, lai uzlabotu šo sistēmu, lai izvairītos no jauniem skandāliem. Un tagad es mēģinu mācīties, mēģinu saprast, ko man darīt. Un atklāt sakot, es eh, neesmu optimiste, noklausoties jūsu teiktajā. Uh, Gribētu zināt, kas, jūsuprāt, ir svarīgākais, ko mēs varētu iekļaut tiesību aktos. Vai mums komisijai ir jāpiešķir vairāk pilnvaru, varbūt ir dalībvalstīm kaut kas jādara, šķiet, ka tās neko nedarīja. Gribētu zināt, ko jūs varētu teikt no savas pieredzes. Uzskatu, ka trūkumi nav tiesību aktos, bet gan to piemērošanā. Tieši tāpēc šeit vajadzētu uzņemties atbildību tiem, kas ir atbildīgi par piemērošanu, un tātad tās ir dalībvalstis. Tas ir šis vājais posms. Varbūt jums ir kas piebilstams. Gribētu norādīt, ka tiesību akti bija skaidri, un elastīgums ir pieļaujams, tātad ir skaidrs, ka zināms elastīgums ir atļauts. Šī iemesla dēļ Ar vadlīniju izdošanu mēs nevaram uzlikt vēl striktākas prasības, ko neparedz likums. Jā, šī sistēma nebija perfekta, un tieši tāpēc mēs pieņēmām lēmumu mainīt sistēmu, mainīt likumu. Mēs gribējām mainīt šo testēšanas ciklu, jo tas bija novecojis. Gribējām to aizstāt ar modernāku. Vai jūs uzskatāt, ka pietiek ar šādu jaunu testu? un tad sistēmā labi darbosies nākotnē. Varbūt jums ir konkrētas idejas, kā uzlabot likumdošanu, tā lai šis elastīgums nebūtu tik liels autoindustrijai. Uzskatu, ka šiem diviem testiem DBRT plus reālie um, braušanas izmeši NOX, NOX gadījumā šī sistēma būs pietiekami spēcīga. Es, protams, nevaru apgalvot, ka nebūs krāpšanas gadījumu nākotnē, bet šī sistēma noteikti būs spēcīgāka un tas, kas ir tagad noticis, diez vai notiks vēlreiz. Tātad jūs sakāt, ka nav nekāda problēma attiecībā ar atbildību no komisijas vai dalībvalstu puses. Pašlaik es redzu, ka ir eh, dažas atšķirības komisijas priekšlikumā, bet eh, īsti nezinu, ko mēs varētu šeit uzlabot. Kariņa kungs. Paldies. Man ir vispārīgs jautājums. Atbildība. Un uh, uz ko tad gulsta šī galīga atbildība? Uh, Pašlaik mums ir eh, galīgs pārdaks. Mēs eh, mēģinam regulēt lietas, kas citur izskatās pilnīgi savādāk. Tagad mēs nesaprotam, kāpēc kaut kas tāds ir noticis. Eh, kopīgais pētniecības centrs veica pētījumu pirms 2007. gada, īsti neatceros gadu. Un tur parādījās šīs atšķirības starp reālajiem braukšanas izmešiem un laboratorijas testu rezultātiem. Uh, Uh, pirms tika pieņemti šie Eiro 5-6 tiesību akti, uh, kas īsti notika? Vai tie bija komisāri vai visa kolēģija, kas mēģināja šo informāciju apslēpt un teikt, ka ir vienkārši jāverzās uz priekšu? Kāpēc nekas nenotika? Gribu zināt, kas jūsu starpā tur, tur bija, ko jūs darījāt? Es uh, kopīgajam pētniecības centram lūdzu sagatavot piemērotāku testu. Tas, ko mēs pašlaik uh, radām ar šiem testiem, nesniedz uh, pareizo ainu. Mēs īsti nezinām, kas notiek. Tieši tāpēc mums ir jādara kaut kas labāk. Un pēc uh, šī testa izveidas mēs varam arī uh, pielāgot tiesību aktus. Nav nekādu, nav nekādas jēgas uh, noteikti priekšrakstus, kurus nevar izpildīt, kurus tātad nevar izmērīt ar reāliem testiem. Mēs mēģinājām radīt labākus instrumentus, kas ļautu samazināt automašīnu izmešu apmērus. Es gribētu jūs pārtraukt. Tātad Eh, nebija tā, ka nekas nenotika. Jūs veicāt pasākumus. Es gribētu zināt, vai tika pieņemts politisks lēmums, vai bija spiediens no eh, komisāra um, neizlaist šo informāciju, sakot, ka šī informācija nav svarīga. Jūs sakāt, ka tā nebija. Nu, eh, manā rīcībā šādas informācijas nav, tad nezinu, ka kaut kas kāds būtu noticis. Tātad mēs varam teikt, ka šeit bija runa par neefektīvu sistēmu, uh, kurai bija vajadzīgi desmit gadi, lai radītu labāku testu. Vai tā ir? Nu jā. Tātad mums ir efektīvs, neefektīva sistēma. Un, ja mēs tagad meklējam, uz ko tad īsti gulstas vaina, mums ir jāsaprot, kāpēc šī sistēma bija tik neefektīva, vai šeit bija kāda nevēlēšanās kaut ko mainīt. Uh, Jūs bijāt tur iekšā, jūs varētu mums palīdzēt. Mēs gatavojam tiesību aktus un mēs gribētu saprast, kas ar tiem notiek pēc pieņemšanas, kādas jēga mums pieņemt likumus, ja pēc tam neviens tos nepiemēro. Situācija ir tāda, ka šajā laikā ļoti attīstījās eh, dažādas autotehnoloģijas. Un uh, mēs redzējām, ka kļūst iespējams daudz kas no tā, kas eh, noteikumu radīšanas laikā vispār pat eh, nevarēja nevienam ienākt prātā. Tad, tad, eh, ja ir runa par mehāniskām vadības ierīcēm, tad nav iespējams paveikt to, ko var paveikt ar informācijas tehnoloģijām. Uh, Es piekrītu, ka mēs ar saviem tiesību aktiem dzenamies pakaļ realitātei, jo tehnoloģiskās pārmaiņas ir daudz ātrākas. Otrakārt, man ir arī jāatzīst, ka mēs strādājām pie vairākiem parametriem, un NOx bija tikai viens no tiem. Mūs ļoti uztrauca arī līdzīgā situācija ar CO2. Tolaik CO2 brīvprātīgā apņemšanās eh, no autoindustrijas puses, diemžēl salūza, viņi nevarēja to izpildīt. Un tāpat tas attiecās arī uz sīkajām daļiņām. Tas nozīmē, ka mums vajadzēja radīt ne tikai šādu vienotu um, testēšanas metodi, bet arī vairākas testēšanas metodas vienlaicīgi, kas sniegtu mums skaidru ainu par uh, automašīnu ietekmi uz vidi. Un, protams, ka tas prasīja laiku, tāpēc, ka um, vajadzēja nodrošināt sadarbību starp vairākām tehniskām nozarēm. Tāpat arī mums vajadzēja radīt tādus testus, kurus var praktiski veikt ne tikai zinātniskās laboratorijās, bet arī eh, tehniskās uzraudzības iestādēs ar visu tām pieejamo eh, ap, aprīkojumu. Uh, Vienlaicīgi mēs ņēmām vērā arī to, kas notiek ārpus Eiropas. Protams, bija skaidrs, ka Koreja un Japāna palielina savu eksportu uz Eiropu, un mēs vēlējāmies nodrošināt, lai arī šīs importētās automašīnas atbilstu mūsu prasībām, kas tiek uzliktas Eiropas autoražotājiem. Tas nozīmē, ka Mēs strādājām tādā ļoti plašā mērogā. Šeit nebija runa tikai par vienu konkrētu problēmu. Un es pieļauju, ka tieši arī šiem iemeslu dēļ tas mums prasīja daudz vairāk laika nekā ir pieļaujami. Bet tāpat arī ir jāņem vērā tāda banāla patiesība. Tiesība akti vienmēr nāk pēc noziegumiem. Mēs vienmēr dzenamies pakaļ šīm jaunajām idejām. Um, by, uh, you, Dālkungs, um, paldies. Mani pārsteidz tas, ka jūs sakāt, ka tieši dalībvalstīs slēpjas problēma. Dalībvalstis bieži vien daudz kam no šā nepiekrīt. Ja runa par šīm atslēgšanas ierīcēm, tad um, problēma it kā ir tajā, kā tiesība akti to aiz, aizliedz, bet īstenībā tas nav aizliegts. Man ir grūti jums atbildēt, tāpēc, ka nekad par to neesmu aizdomājies. Loģika ir tāda, ka šī atslēgšanas ierīce ir pretēji tam, par ko mēs domājām. Mēs uzskatījām, ka ir tādi rezultāti, ko nodrošina automašīna, kas ir pieejami visu laiku. Tātad tie ir runa par konkrētu mm, laiku, laika periodu, kad to var atslēgt, jo tad tas kaitētu dzinējam. Bet autoražotāji šo loģiku apgrieza ar kājām gaisā. Viņi teica, ka e, šīs ierīces e, dar, nedarbosies tikai testa laikā. Tātad mēs konstatējām, ka viņi projektē tādā veidā, lai automašīna nodrošinātu šos rezultātus tikai testēšanas perioda laikā. Tātad eh, jau no pašiem pirmsākumiem mūsu loģika bija pilnīgi apgriezta. Mēs uh, sapratām, ka autoražotāji to visu izlasa tā kā otrādi. Jā, varbūt tā arī ir problēmas sakne. Uh, uh, interpretācija par to, kas ir un kas nav tiesiski. Autoražotājiem ir viena interpretācija, komisija savukārt ir cita interpretācija, un arī dalībvalstis to visu iztolkos savādāk. Piemēram, 22 minūšu atslēgšana izplūdes uh, gāžu uh, cirkulācijai. Ja testēšanas cikls ir 20 minūtes, uh, Tas, manuprāt, ir smieklīgi. Vācijas un Itālijas iestādes nav viensprāts par to, vai tas ir legāli vai nē. Jūs teicāt, ka dalība valstis bija atbildīgas par interpretāciju un piemērošanu. Šīs atšķirības interpretācijā līdz ar to ir uh, tādas pamatīgas, un ja tās nevar atrisināt, tad gribētu zināt, kādi ir jūsu priekšlikumi. Varbūt mums ir jādomā par jaunu uzraudzības iestādi, uh, Vai tas varētu būt atrisinājums, vai arī jūsuprāt mums nevajadzētu iet pa šo ceļu? Man ir jāatzīst, ka es eh, nevaru tagad sniegt nekādus padomus. Es šeit nedomāju par atsevišķu iestādi. Es eh, varbūt varētu šeit ņemt piemēru no muitas jomas. Uh, Ja muitas iestādes saskaras ar problēmu, kā klasificēt konkrētu produktu, viņi to nedara paši. Viņi sazinas ar pārējām muitas iestādēm un jautā, vai jūs piekrītat šādai klasifikācijai, jo vajag, lai šis produkts tiktu klasificēts vienādi, jebkurā vietā, kur tas iekļūst uh, iekšē tirgū. Tātad, ja runa par testa definīciju, par tiesību interpretāciju, tad uh, to nevajadzētu darīt uh, tikai uh, vienā vietā, nepastāstot par to citiem. Vajadzētu ieviest sistēmu, kur arī pārējie saņem šo informāciju un var piekrist vai nepiekrist. Tātad Mēs parasti balsojam, ja pastāv divi varianti, mēs jautājam, kuram variantam dalībvalstis dot priekšroku. Uzskatu, ka tad jau mēs varētu novērot uzlabošanos. Tas palīdzētu arī pārējām dalībvalstīm un pārējām iestādēm. Tās eh, saprastu, kādas stratēģijas vai um, lietas var izmantot. Līdz ar to šī sistēma būtu daudz sārdzmāka. Vai jūs piekrītat, bet netīkungs? Jā. Uh, Kā jau es norādīju, manuprāt, uh, problēma bija tajā, ka šis testēšanas cikls bija novecojis. Tieši tāpēc mums vajadzēja mainīt šo testēšanas ciklu. Protams, ka pēc tam var uzlabot tirgus uzraudzību, tām ir paredzēti īpaši pasākumi, un dažus ieteica arī komisija. Taču problēmas sakne ir uh, tajā, ka šis testēšanas cikls nebija piemērots. Es uzskatu, ka nebija jēga, nebija jēgas uzskā, uzsākt cīņu par uh, labāku interpretāciju. Um, 80. gados mēs vairāk domājām par automašīnu drošību, nevis par izmešiem. Un tad, kad ir nodrošināts tas, ka šos testus var veikt, tad arī var domāt par sistēmas uzlabošanu tā tālāk. Thank you. Paldies. Atbildē uz uh, trešo rakstisko jautājumu jūs norādījāt, ka Eiropas parlaments nekad nav apstiprinājis uh, um, šādu uh, nokavēšanos. Patiesībā parlaments uh, pieņēma dokumentu, kurā teikts, ka akurāti testi atspogļo um, braukšanu reālos apstākļos un aicina um, īstenot šos pasākumus bez liekas kavēšanās. Tātad tas ir mūsu rezolūcijā, kas pieņemta 2013. gada decembrī kāda bija loģika komisijai atlikt e, šī testa ieviešanu uz vēl, trim, e, uz vēl diviem gadiem un arī attiecībā uz RDE testu uz pieciem gadiem. Nē, nekādas aizkavēšanās nav bijis, bet, protams, ka mums ir nepieciešams laiks, lai attīstītu šādu ļoti sarežģītu procedūru. Es zinu, ka jūs tiksieties tuvākajās dienās ar kolēģiem no pētniecības centra, un varbūt viņi jūs varēs vairāk informēt tu, par to, cik tas ir sarežģīti, bet man ir zināms, eh, zinām informācija par to, un es zinu, cik sarežģīti ir organizēt šādu te testēšanu reālos braukšanas apstākļos, kas darbotos. Protams, ka ir neskaidrības un dažādas fleksibilitātes un tā tālāk un tā joprojām. Uh, Tiklīdz esam pabeiguši tehnisko darbu, ir nepieciešams saņemt atbildi no dalībvalstīm, lai apstiprinātu to komitejā, un tas atkal aizņem vairākus laikus, vairākus mēnešus. Mēs pabeidzām šo darbu 2015. Uh, gada maijā, tātad tas aizņem zinām laiku. Bet, ja mēs paraugamies uz to, cik laika nepieciešams, lai organizētu šādu te tehnisku ieviešanu citās jomās, es varu teikt, ka šajā gadījumā aizkavēšanās nav notikusi. While originally... Sākotnēji bija plānots sagatavot uh, šo apstiprināšanu komitoloģijā jau 2012. gadā. Uh, formālās izmaiņas tika piedāvāts 2012. gada 8. novembrī komisijas komunikē. 2020. Uh, Kāpēc? Kāpēc jūs mainījāt šo sākotnējo plānu? sorry. In the... Es atvainojos. Komisijas eh, komunikē 2020. Es redzu, ka komisija piedāvās līdz 2014. gadam ieviest papildus pasākums, lai kontrolētu emisijas automašīnām reālos braukšanas apstākļos. Un tas tika arī uh, darīts. Sākām diskusijas ar dalībvalstīm, šīs diskusijas aizņēma vairāk laika, nekā mēs sākotnēji bijām plānojuši, un diskusijas beidzās 2015. gada mājā. Ja es pareizi atceros, tad 2014. gada beigās vai 2015. gada martā mēs piedāvājam, bet katrā ziņā šajā komunikē ir teikts, ka mēs to piedāvājam uh, līdz 2014. gadam. Petinēlī kungs. Jūs teicāt, jūs neko nezinājāt par uh, pētniecības uh, centra 2012. gada aprīļa vēstuli. Vai uh, jums vajadzēja saņemt informāciju par šo vēstuli, un ja jūs būtu saņēmis šo informāciju, jūs būtu rīkojies, un kādā veidā? Es atvainojos, es neko nezinu par šo ēpastu. E Te ir runa par informācijas apmaiņu starp daudziem cilvēkiem. Es nevaru neko izvērtēt, man nav pietiekami daudz informācijas. Varbūt, ka viņš varētu saņemt vēstuli un atbildēt rakstiskus jūsu jautājumu. Jūs nosūtīsiet šo ēpastu. Jūs varētu atbildēt uz šo vēstuli. Paldies, tagad Kariņa kungs. Paldies. Tagad vēlos uzdot jautājumu par jūsu viedokli dalību valstīm. Mums ir likumdošana un tā ir jāīsteno. Ja tā netiek pietiekami īstenota, Eiropas Savienībā ir institūcija, komisija, kurai ir jānodrošina tas, lai likums tiktu ieviests. Šajā gadījumā mums ir likumdošana par emisiju standartiem. Ražotāji acīm redzot cenšas īstenot šos standārtus, bet uh, dalībvalstīm ir jānodrošina, lai tas tik tiešām notiktu. Un sistēma, kas darbojas, neatkarīgi no tā, cik uh, tā ir trūkuma, uh, to uzrauga komisija. Tātad tas, ko dalībvalsts dara vai nedara, jums ir jākontrolē. Kāds ir bijušas jūsu sarunas ar dalībvalstīm? Nu, teiksim, pēdējo desmit gadu laikā ja šis ir tas posms, par kur ir skaidrs, ka bija atšķirības eh, starp emisiju rādītājiem laboratorijā un uz ceļa. Tātad, ko dalībās darīja vai ko tās jums teica? I don't know whether... Es nezinu, vai to varētu sākt par trūkumu kontrols sistēmām ja nenotiek tas, ko jūs sagaidat. Nu, kādas noteikti likumdošanas, proti, tā nav nepieciešamā efekta. Mēs uzskatījām, ka pieņemot likumdošanu tādējādi, ka mēs ierobežojam šīs vērtības, mums izdos, izdotos uh, panākt labāku gaisa kvalitāti. Manā rīcībā nav nekādas informācijas par kādas konkrētas dalībās nolūkiem nerīkoties saskaņā šo pienākumu. Atbildi, bet es domāju, par to arī ir runa. Es nedomāju par apzinātu uh, neievērošanu, bet uh, fakts ir tāds, ka gaisa kvalitāte nav tāda, kādu mēs vēlējāmies, apzināti vai neapzināti. Tā, tas tomēr ir likuma pārkāpums. Vai mēs varam teikt, nu, nekas? Ja uh, jūs uh, nedarāt ko sliktu ar nolūku, tad tas nav slikti? Atbildi. Es neesmu jurists, bet ja dalībās uh, transponē likumdošanu uh, korekti nacionālajā likumdošanā un atbildīgās iestādes piemēro šos noteikumus korekti, tad komisijai nav nekāda iemesla pret to vērsties. Labi. Dalībās ir transponējušo uh, likumdošanu. Visas uh, vēstules birokrātiskajās paskastītēs tik tiešām ir uh, pareizi nosūtīts. Bet gaisa kvalitāte ir slikta tātad. Kur tad ir problēma? Vai dokumenti nav pareizi, vai ir kāda cita problēma, jo uh, gaisa kvalitāte nav pareizi, nav pietiekama pilsētās. Uh, gaisa kvalitāte Eh, ir eh, slikti ne jau vāver dēļ, kuras eh, saražo pārāk daudz metāna, bet gan automašīnu dēļ? Atbilde. Tas, ko mēs aprakstījām kā testa procedūru, lai pārbaudītu, vai automašīna var sasniegt tādus vai citādus rādītājus, nav bijusi piemērota. Un tam bija zināms iemesls, tas jau uh, arī stīl uh, gar un plaši tika skaidrots. Uh, un tāpēc mēs centāmies panākt to, lai eh, sasniegtu šos rādītājus ar testēšanas metodi. Un tas varbūt ir šis vājais punkts procesā, proti, ka mums bija nepieciešams ļoti daudz laika, lai atrastu šādu piemērotu testēšanas metodi, un vēl bez tam kļuva skaidrs, ka ir bijusi apzināta stratēģija no autoražotāju puses dēļ, uh, proti saražot motorus eh, tā, lai tie atbilst rādītājiem testēšanas apstākļos, bet nevis reālos braukšanas apstākļos. Un, eh, protams, ka te atbildība gūst uz tiem, kas ir pārkāpuši šos noteikumus. Labi. Tātad jūs uh, eh, sakat, ka šajā procesā jūs konstatējāt, uh, ka problēma rāda testēšanas metodu, kas ir saskaņā likumdošana, bet neļaus sasniegt šos rādītājus. Un tad jūs rūpīgi strādājat desmit gadu garumā, lai uzlabotu testēšanas procedūru. Mēs zinām visu par šo stāstu. Bet vai jebkurā brīdī kādam radās eh, doma par to, ka vajadzētu informēt sabiedrību par to, ka tas, ko jūs iegādājaties, varbūt neatbilst jū, tam, ko jūs sagaidat. Uh, varbūt eh, vajadzēja informēt sabiedrību par šo gaisa kvalitātu un iemesliem jo runa jau nav par kaut ko abstraktu. Runa ir par ko tādu, ko mēs izmantojam ikdienas, proti automašīnu. Un mēs paļaujamies uz to, ka jūs sniegtā informācija ir ticama un ka neviens apzināti nevēlas eh, darīt neko sliktu, nodarīt kaitējumu veselībai. Uh, Bet es neko neatceros par jebkādu informatīvo kampaņu pēdējo 10-15 gadu laikā, patiesībā sakot, es neko neesmu nebiju dzirdējis par to, eh, līdz eh, neizcēlās šis skandāls ASV par krāpniecību. Bet līdz tam eh, mēs neko par to nezinājām, bet šķiet, ka komisijā tas tomēr bija zināms, gluži vienkārši informācija no komisijas nenokļuva tālāk. Eiropas komisijas komunikē 2020 eh, komisija saka, Pēdējo gadu laikā ir kļuvis skaidrs, ka pašreizējā sistēma, eh, kas tiek izmantot, lai izmērītu emisijas automašīnās, nav pietiekami uh, atbilstoši apstākļiem, reālos braukšanas apstākļu. Tātad tas skaidri ir skaidrots komisijas komunikē. Vai jūs varētu atgādot šo teikumu? Pēdējo gadu laikā ir kļuvis skaidrs, ka uh, autobusu ražošana izmanto um, CO2 emisijām, vieglajām smagajām automašīnām. Šī testēšanas metode nepietiekami um, neatska, neatspoguļo reālās prasības. Manuprāt, nepietiekam atspoguļo reālās prasības, man īsti nav skaidrs, kas ar to tiek pateikts, vai tas nozīmē, ka es miršu vai nē. Vēl viens, eh, vēl viena rindkopa. Eh, turklāt vairākas dalībās neatbilst eh, prasībām attiecībā uz gaisa kvalitāti, un tas rada um, problēmas ar CO2 emisiju koncentrāciju. Tas ir pilnīgi skaidrs, un tas ir komisijas komunikē padomei un parlamentam. Tas ir skaidri pateikts. Labi, tad vismaz kaut kas bija zināms. Pēdējos jautājumus uzdos eh, Turmeskungs šajā uzklausīšanas raundā. Zurekungs un Petinelī kungs, es domāju, ka mūsu rīcībā ir, ir pierādījumi tam, ka jūs nesakat patiesību. Zurekungs, jūs sakat, ka jums nebija eh, pierādījumi tam, ka ir bijusi eh, krāpniecība, bet 2010. gada vēstulē ir teikts, ka uh, šis gadījums varbūt attiec uz visām jaunajām automašīnām. Tas ir 2015. gada septembra vēstulē. Un tad rodas jautājums, kas izskanēja jau iepriekš. Jūs teicāt, ka jūs esat centušies noskaidrot, vai ir bijusi eh, šāda testēšana un vienlaikus komisijas pārstāvis eh, piedāvā, vai jūs esat veikuši testēšanu saskaņā ar NEDC. Tātad tas, ko amerikāņi darīja 2015. gadā, viņi neko nezināja par šādām atslēgšanas eh, sistēmām. Kāpēc jūs nolemjat neko nedarīt 2010. Gada, uh, gadā? Jūs jau bijāt saņēmis to, tas bija uz jūsu galda, Zurekungs. Atbilde. Tas nebija man uz galda, bet tas varbūt uh, bija uz galda vienam no uh, eh, DG Enterprise pārstāvjiem. Es nepieprasīju šo cycle beating, bet eh, es pieprasīju uh, skaidrojumu par atšķirībām uh, starp to, ko mums izdodas izmērīt ar testēšanas metodēm. Uh, Es atvainojos, turpin Turmes kungs, vai komisija kaut ko zināja par šo te, uh, cycle beating 2010. gada septembrī? Jūs nemēģinājāt. Jūs nemēģinājāt uh, neko darīt, lai parādītu 2010. gadā to, ko amerikāņi jau bija pierādījuši. Digi Enterprise jūs un uh, visi citi, arī tā Jānīkungs, jūs visi lieliski zinājāt, uh, ko bija iespējams darīt, bet jūs neko nedarījāt. Un jūs nolēmāt nepublicēt uh, detalizētus uh, datus, tātad kurš izlēma to darīt? Jo ierēģi teica, ka ir jārīkojas steidzami jo dalībvalsts nevar reaģēt. Un labākais, kā to darīt, būtu izmantot detalizētus datus. Kāpēc e, jūs aicināt pētniecības centru un nenāk klajā šiem, šiem te datiem? Jo tas noteikti būtu radījis e, tieši tādu e, pašu situāciju kā ASV. Kāpēc? Vai jūs vēlējāties aizsargāt e, autobūvs e, jomu? Es varu teikt, es neko par to nezināju. Un pat ja testa cikla apiešana, par to es uzzināju šajā te janvārī, es atvainojos, tā ir vēstule, kurā ierēdnis norāda uz to, ka notiek šāda masveida testa cikla apiešana. Priekšsēdētāji, kā tad ir problēma? Petinelīkungs saka, ka ir simtiem vēstuļu tieši šajā izšķirīgajā laika posmā, 2010. gada februārī. Uh, Un 2010. gada beigās mm, nav gandrīz nevienas vēstules. Un, ja man teorija ir pareiza, ja visi šie minētie uh, kungi un kundzes zināja par to, un ir notikusi informācijas apmaiņa un ticis pieņemts uh, lēmums uh, nepubliskot šo informāciju, tad mums ir jāpiekļūst šiem ēpastiem. E Un te mēs arī gūsim atbildes. Es domāju, te ir arī eh, skandāla galvenais punkts, un mēs tādējādi varam uzzināt, kas notika komisijā to laiku. Par šiem ēpastiem mēs pieprasījām šos ēpastus, bet tas jopro, jo process joprojām notiek. Nē, nē, tā ir apzināta stratēģija no komisijas puses nesniegt um, mums šos ēpastus. Vispirms, es vairs neesmu komisijas pārstāvis. Otrakārt, es nekad neliku nevienam ne pozitīvi, ne negatīvi ietekmēt uh, šīs detaļas. Tātad Lalīs skundz pieņēma lēmumu. Nē, es nezinu. Bet es atvainojos, ģenerāldirektors, jūs saskaraties ar lielāko krāpniecības gadījumu, kāds piedzīvots. Nē, bet ne 2010. gadā bet eh, visi šie epasti norāda, ka jūs, jūs rīcībā bija informācija. Nē, jūs melojat, kad jūs to apgalvojat. Nē, es atvainojos, man ir dokumenti, viens dokuments, otrs dokuments. Ir pierādījums tam, ka jūs zinājat par šo testa ciklu apiešanu. Jūs nevarat nopietni uzskatīt, ka es e, iepazīstos ar ikvienu ēpastu, kas nonāk manā ģenerāla direktorā, direktorātā. Nu, tad mums ir jāuzklaus Lelijas skundze. Jo Petinēlī kungs uh, eh, tolaik nebija uh, vadībā. Labi, tas ir formāls jautājums, kur risina zaļie. Mēs to atrisināsim nākamajā koordinātoru sanāksmē. Es domāju, ka līdz ar to noslēgusies uh, mūsu ļoti interesantā uzklausīšana. Paldies Sūrekungam un paldies Petinēlī kungam. Um, protams, ka kā parasti būs arī papildi jautājumi, eh, kas varbūt būs saistīti arī ar dažiem ēpastiem. Then... Mums ir neliela tehniska pauze, divas minūtes, un tad sāksim. Thank you.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 on se suicida.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 <coughs> Dear colleagues, um, let's move to the second. Kolēģi, pāriesim pie otrā uzklausīšanas daļas. Man ir prieks sveikt uh, Jos Delbeka kungu. Viņš ir uh, atbildīgs eh, par klimata jautājumiem. Būs ļoti daudz jautājumu arī par izmeklēšanas komiteju un dodu vārdu vispirms jums ievadrunai un tad būs jautājumi no kolēģiem. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, labrīt visiem, man ļoti liels prieks būt šeit. Mm, nu, tas nebūs jums pārstā, pārsteigums, ka es galvenokārt runāšu par CO2, nevis par NOX. Esmu arī rakstiski atbildējis uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Varam arī tos izskatīt, bet pirms tam vēlos minēt trīs lietas, ievadrunā pirms tam, gan es gribētu izcelt to, cik eh, šis instruments spēlē svarīgu lomu, lai sasniegtu 20. gada mērķus un būs svarīgs arī, lai sasniegtu 30. gada mērķus. Tiešām ļoti svarīga, lai šis instruments ļoti pareizi tiktu izstrādāts, izmantots, lai tas sniegtu savu devumu emisiju samazināšanā par ko ir vienojušās arī eh, mūsu vadības. Mums ir arī likumdošana, lai varētu noslēgt šo darba daļu. Trīs komentāri no manas puses. Vispirms par trūkumiem emisiju testa procedūrā. Jūs zināt, ka CO2 mērķi ir galvenokārt balstīti uz NEDC, uz jaunu Eiropas braukšanas ciklu. Taču ar, tur ir ļoti liels problēmas, trūkumi. Tad, kad mēs izstrādājam savu likumdošanu un pro, priekšlikums 2000. gadu vidū, mēs zinājām, ka būs divas problēmas - gaisa kvalitāte un CO2 emisijas. Mēs arī zinājām, ka NEDC testa cikls nav ideāls, taču uh, mums vajadzēja izvēlēties vai nu iet uz priekšu, vai arī strādāt pie labāka testa ciklu un pēc tam iet uz priekšu. Taču tas būtu aizņēmis ilgu laiku. Tad mēs pieņēmām sekojošu lēmumu, proti, ka nāksim klajā ar priekšlikumu CO2 mērķiem, balstoties uz NEDC, tāpat laikā nekavējoties arī uzsākam darbu pār VLTP par ANO tīpa testa ciklu. Tajā laikā, par šo laiku tests ir pieņemts. Mēs to pieņēmām uh, Eiropas komisijā. Tad arī komiteja par to balsoja 16. gada jūnijā, un tagad ir arī pēdējā stadija, lai pieņemtu šo vieglo transporta līdzekļu paredzētu pasaules mēroga testu testa procedūru. Tas ir ļoti svarīgi likumdošanai, tas ir mūsu plānā arī nākamajam gadam. Mēs nākamgad nāksim klajā ar jaunu likumdošanas priekšlikumu nākamajam periodam, un te mēs runājam par um, 30. gadu. Šis priekšlikums balstīsies uz WLTP testa procedūru. Lūk, tās ir lielākās izmaiņas attiecībā uz CO2 emisijām. Uh, un par um, degvielas patēriņu testu, jo īpaši, kas attiec uz testa nosacījumiem un apstākļiem, kāds darbosies. Te atspoguļosies realistiskāki degvielas patēriņa skaidri, tas mums ir nepieciešams, līdz ar to ir ļoti svarīgi ja, pēc iespējas ātrāk atteikties no NEDC un piemērot pēc iespējas ātrāk VLTP. Otra lieta ir esošā tagad likumdošana 2020. gadam, balstoties uz NEDC testa ciklu. Vai te palielinās atšķirības starp tipa apstiprinājumu un reālo pasauli? Protams, ka ir šī atšķirība, ir vairāki faktori, kas to paskaidro. NEDC pieļaujamie līmīti e, ir nepietiekami un, diemžēl, joprojām tiek izmantot, mēs to zinām. Uh, ir arī šīs atšķirības aprēķins. Jau tagad mums nav skaidra pierādījuma, eh, kas norādītu uz nelegālām manipulācijām attiecībā uz emisijas testu, jo NEDC pats jau nav perfekts instruments. Taču skaidrs ir tas, ka ražotāji ir pieņēmuši pasākumus jo netika sasniegti direktīvā noteiktie mērķi. Lūk, ko mēs uh, zinām, kāda ir informācija, mums nav arī nekāda gala uh, informācijas un pierādījumi, bet zinām, ka notiek izmeklēšanas vairākās dalību valstīs. Mēs sazināmies ar šīm valstīm, mēs arī atjauninām savu informāciju. Mēs arī pētām, tad, kas arī mums būtu jāgūst uh, kā mācības attiecībā uz VLTP. Tagad mums ir arī par šo taistu jauns priekšlikums. Mums ir nepieciešams monitoringa mehānisms, lai varētu turpināt pārbaudīt to, vai jaunais VLTP laboratorijas tests joprojām arī jo, im, būs aktuāls attiecīgajā periodā, kad tas ir paredzēts. Šāda veida monitoringa mehānisms ir iekļauts tipa apstiprinājuma regulā, kas tagad tiek skatīts parlamentā un padomē. Mēs tiešām ceram, ka ātri notiks darbs pie šīs regulas izskatīšanas un ka Eiropas parlaments arī mūs aktīvi atbalstīs šādā monitoringa mehānisma izveidē, lai mēs varētu turpināt pārbaudīt arī. Jo, uh, šī testa efektivitāti, VLTP laboratorijas testa efektivitāti. Tāpat laikā mēs redzējām arī pītirgus uzraucības mehānismu. VLTP laboratorijas tests ir ex ante, bet tad, kad tiks uh, panāks apstiprinājums, tad būs nepieciešams arī CO2 tirgus uzraudzības uh, mehānisms. Nu, te mēs ļoti aktīvi strādājam. Komisārs Moides no pētniecības departamenta arī ir izveidojis zinātniskā konsultācijas mehānismu. Un uh, Pirmais, eh, arī pirmā šī rekomendācija būs par eh, tirgus uzraudzību un par degvielas patēriņu veiktspēju. Mēs sagaidām arī šīs zinātniskās eh, konsultācijas mehānismu ziņojumu līdz gad, mēneša beigām. Mēs tiešām gaidām, kā mēs varētu papildināt šo testu un no otras puses arī nodrošināt CO2 emisiju uzraudzības mehānismu. Tālāk trešā lieta par to, vai ir kādas pretrunas starp gaisa kvalitāti un klimata mērķiem. Mēs nedomājam, ka tas tā ir. CO2 regulā atšķiras no NOX regulā, regulas. CO2 likumdošanā tiek respektēta tehnoloģija neutralitāte automašīnās. Uh, Uh, autobūvniekiem uh, ir jāizdara savas izvēles par to, kā samazināt CO2 emisijas. Mēs zinām, ka dīzelmotori uh, ir efektīvāk patērē degvielu, tāpat laikā mēs arī re, Tad eh, paredzam noteikumus, eh, lai dīzeļa motoru sistēmu padarītu efektīvu arī no klimata viedokļa. Te ir arī iespēja uh, saglabāt šo neitrālo pieeju. CO2 regulā tādējādi nav nekādu tehnoloģisko priekšrocību par labu tam vai citam. Uh, elektriskiem vai um, fosilās degvielas um, motoriem. Tālāk par Dīzeļu transporta līdzekļi ir apmēram 50% īpatsvars kopš 2005. gada, kopš regulas piemērošanas nesam novērojuši to, ka dīzeļu automašīnu īpatsvars būtu ievērojami palielinājies pēc tam, kad ir pieņemts CO2 likumdošanas akts. Tur, kur ir varbūt pieaudzis dīzeļa automašīnu skaits, tad tas ir skaidrojums tieši ar valstu nodokļu sistēmu, nevis ar mūsu likumdošanu. Tagad mēs strādājam pie zemāko emisiju priekšlikuma. Mēs arī, mēs arī iekļaujam Parīzes mērķus un arī iekļaujam mērķus, kas ir saistīti ar gaisa kvalitāti. Uh, tas tiks pilnībā iekļauts mūsu visaptvarošajā stratēģijā, lai varētu izstrādāt zema emisiju transporta līdzekļus. Cerams, ka pēc gada šis priekšlikums jau arī būs jūsu uzmanībai piedāvāts. Paldies! Paldies! Referenti Grandi kungs, paldies, priekšsēdē, paldies arī Daba kungam par to, kas ir ieradies mūsu komiteja. Jūs spēlējāt ļoti interesantu lomu. En, Envi un klīmēta ģenerāla direktorātā no trešā gada līdz pat šodienai. Es vēlētos uzdot jums jautājumu īpaši par to, kas notika pēc tam, kad uzrakstījāt notu kolēģim Zurekungam, ko tikāmies šorīt, eh, tas notika 8. gada septembrī par milzīgajām atšķirībām starp šo testa ciklu apiešanu, šīm defeat strategies. Jūs kā vīdes ģenerāla direktorāta uh, pārstāvis ļu, bijāt informēts par to, kas notika, taču komisijai bija nepieciešams laiks līdz pat 2011. gadam, lai tā nopietni sāktu strādāt pie šīs problēmas. Vai varat paskaidrot, kas notika šogad laikā, vai mēģinājāt pātrināt šo procesu? Jā, atbildīgs sniegta nekavējoties. Uh, Paldies. Jā, bija, prošams, protams, rāksti presē par um, uh, testiem, taču klimata un vīdes ģenerāla direktorāti nebija atbildīgi par NOX daļu likumdošanā. Mēs sadarbojāmies ar citiem departamentiem, mēs nosūtījām šo notu. Es gan neatceros uh, to tik aktīvi, bet uh, Jūs laikam jā, atceraties par šo notu Zurikungam, mēs, protams, uzdevām jautājumus par situāciju. Divi dažādi jautājumi bijām satraukti par mērķu sasniegšanu, ko mēs bijām noteikuši gaisa kvalitātes un CO2 kontekstā. Tajā pat laikā mēs arī meklējām ļoti spēcīgus pierādījumus. Uh, lai uh, saņemtu vairāk informācijas. Tādējādi, jā, es uzdevu jautājumus kolēģiem, mēs to darām komisijā, es nebiju tieši atbildīgs, bet uh, tomēr iesaistīts, mēs rakstījām uh, vēstuli, lai uzsāktu izmeklēšanu ar dalību valstīm, pētniecības institūcijām, kā mēs redzam to arī ASV, ir līdzīga likumdošana. Uh, kas pašlaik tiek izskatīta, tieši saistībā ar atbilstību, compliance. Ko es vēl varu pateikt? Mēs lielu uzmanību pievērsām tam, uh, lai nebūtu pretrunu uh, starp NOX un gaisa kvalitātes likumdošanu un CO2 likumdošanu. Jā, es jūs pārtraukšu. Uh, Vēlāk Falkenberg eh, kungs rakstīja vēstuli kolēģiem uzņēmumu, uz uzņēmumu ģenerāla direktorātu, kur tika tiešām izcelts testa cikla apiešanas problemātika. Toreiz jūs jau strādājāt klimata ģenerāla direktorātā, vai eh, jebkād uh, eh, diskutējāt par šo jautājumu ar Falkenberg kungu? Uh, vai, teiksim, bijāt satraukts par to, ka uh, uzņēmumu ģenerāldirektorāts neiet uz priekšu pietiekam ātri atbildi. Un nu, mēs to regulāri apspriedām uh, dienesta sanāksmēs, bet, nu, es īpaši uzmanību nepievēršam jautājumam, jo es biju atbildīgs par gaisa kvalitāti, un uh, tas bija mans darbs, to es arī darīju. Jūs pareizi norādījāt, ka pēc tam Kārls Falkenbergs pārņēma šo darbu dienesta sanāksmēs, mēs mudinājām. Uh, izaugsmes un uzņēmuma ģenerāla direktorātus uh, uh, pātrināt darbu, jo nav jēga uh, strādāt pie gaisa kvalitātes, uh, ja CO2 nozare uh, pasliktinās. Jā, jautājums. Tikko, ko jūs sacījāt par to, ka nav uh, šīs pretrunas starp CO2 un gaisa kvalitāti. Vēlreiz, jūs uh, nedomājiet, ka tad, ka Eiropas Savienība tik daudz ir koncentrējusies uz CO2, ka NOX un citas gaisa kvalitātes emisijas uh, tika um, nu, tā kā ignorētas. Jā, atbilde. Mm. Mēs nevaram pierādīt, ka tā notika. Tāpat laikā mēs arī uzstājām, lai uh, arī auto būvnieki ievērotu šos tehnoloģiskās neutralitātes principu. Tas mums bija jārespektē. Tad līdz ar to mēs varējām uzstāt tieši uz gaisa kvalitātes aspektu, un to arī darījām. Paldies, Zala kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Delbēka kungs. Uzdošu to pašu jautājumu, ko uzdevu kolēģiem. Vai jūs eh, nesatrauc šī vispārīgā definīcija, kas ir septītā gada e, regulā par šo eh, pārest to izmantošanu un tām līdzīgi. Vai šī definīcija ir pietiekami skaidra vai arī pārāk vispār? That... Tātad uh, šis jautājums neparā, uh, nebija aktuāls, jo mēs ievērojam tipu apstiprināšanas regulu. Un tur bija runa jā, par šīm uh, krāpniecības ierīcēm, Mūsu specifiskajai CO2 regulā bija tikai jā, tāds vispārīgs formulējums, bal, ko mēs balstījām uz tipu apstiprinājumu regulu, pie kā strādāja izaugsmes um, ģenerāldirektorāts. Lūk, tur specifiski nekā nebija, bet bija skaidrs, ka nelegālās vai krāpniecības šīs ierīces uh, netika atļautas. Uh, tās aizliedz mūsu autobusu likumdošanu. Gracias. Tu būs. Paldies. Vai jums kādu brīdi nebija aizdomas, ka ir notikuši krāpniecība attiecībā uz tehnoloģijām? Tātad, vai jums bija aizdomas, ka uh, kaut kas nav kārtībā, ka kaut kas jocīgs tiek darīts? Balstoties uz mūsu CO2 eh, tiesību aktiem, mums bija NEDC testēšanas cikls. Un eh, to arī likumdevējs pieļāva. Tieši tur arī eh, mums parādījās pirmās bāžas. Mēs strādājām pie mūsu tiesību aktiem un mēs domājām arī par tālāku tiesību aktu pārskatīšanu. Mēs nebijām pilnībā apmierināti, tāpēc, ka NEDC testēšanas cikls pieļauj elastīgumu, uh, un mēs būtu gribējuši, lai šis uh, elastīgums tiktu samazināts. Un uh, VDP testēšanas ciklā mēs tieši to arī panācām. Vai jūs nejūtāt arī pretestību no komisijas puses attiecībā uz NOX emisijām vieglajiem automobīļiem. Nē, es neko tam līdzīgu nejūtu. Mēs paļāvāmies uz šo jauno testēšanas ciklu, un tāpat mēs arī cerējām, ka tas atrasinās visas problēmas. Protams, mēs bijām pārsteigti, tad, kad saņēmām pierādījumus par šīm um, krāpšanas ierīcēm. Uh, Mūs tas šokēja. Mēs eh, neko tādu nebijām domē, domājuši, tad, kad mēs uh, sekojām līdzi uh, direktīvas ieviešanai. Kariņkungs. Paldies. Delbēkas kungs, esmu jūsu fans. Es uh, izlasīju jūsu rediģēto grāmatu, jūs rakstījāt kopā ar Pēteru Vīsu. Un uh, T tam nav nekādas saistības ar šo komiteju, bet tā ir ļoti labi uzrakstīta. Un es domāju, ka šajā grāmatā ļoti labi saprotamā valodā uzrakstīts tas, ko jūs īsti darāt. Apsveicu jūs par to. Tagad eh, gribētu norādīt, ka ir visnotaļ skaidrs, ka jūsu uh, argumenti, kas ir izklāstīti grāmatā par to, kāpēc Eiropai vajadzētu būt vadošai klimata pārmaiņu jomā, ir pietiekami skaidri. Mēs esam jutušos centienus no dažādām pusēm, un Eiropas Savienībā mums ir izdevies veiksmīgi samazināt CO2 izmešus. Tomēr es vēl ar vienu uzskatu, ka viena no problēmām šajos centienos samazināt CO2 izmešus, ir tas, ka ir šie papildu zaudējumi, netiešie zaudējumi, kas parādās. Tas, ko jūs teicāt, ir kā no vienas puses ir saprātīgi. Protams, mēs nevaram šeit iemainīt CO2 pret NOx. Šeit mēs runājam par klimata pārmaiņu izmešiem un arī par uh, Uh, gaisa piesārņojumu, ko var ļoti labi izjust Briselē. Uh, es domāju, ka tā tas ir. Neskatoties uz to, ka CO2 izmeši ir samazināti, gaisa piesārņojums ir palielinājies. Iespējams, ka bija runa par tehnoloģiju neutralitāti, bet uh, šķiet, ka Eiropas Savienībā tomēr tika darīts lietas, kas uh, nebija vēlamas. Tātad dīzeļa degviela bija daudz lētāka, tā bija mazāki nodokļi. Um, dīzeli var arī izmantot daudz efektīvāk, ar to var nobraukt vairāk kilometru, līdz ar to arī cilvēks sāk vairāk pirkt uh, šādus automobīļus. Netika veiktas nekādas analīzes par to, kā tas viss uh, gal beigās ietekmē gaisa kvalitāti. Kā jūs varētu to izvērtēt? Pirmkārtām CO2 izmeši no transporta samazinājās kopš 2007. un 2008. gada. Tas nenotika tik ātri kā citās nozarēs, bet es domāju, ka mūsu tiesība akti šeit deva savu ieguldījumu, un to vajadzētu ņemt vērā. Kā jūs novērē, novērojāt šie netiešie zaudējumi parādījās, un tas vairāk bija saistāms ar nodokļu sistēmām dalībvalstīs mums ir atšķirīgi nodokļu, uh, atšķirīgas nodokļu likmes šeit Briselē uh, dīzeļa un benzīna automašīnām. Tāpat arī mums ir uzņēma automašīnas un ir arī dažādi nodokļu režīmi, kas tiek piemēroti uzņēma automašīnām. Lielākā daļa no automašīnām, kas ir uz ielas, ir uzņēma automašīnas, un lielākā daļa no šīm automašīnām savukārt ir dīzeļa automašīnas. Uzskatu, ka tas būtu jāskata gan Eiropas, gan nacionālā līmenī. Mēs mm, varbūt nepiešķiram šādas priekšrocības dīzeļa automašīnām, bet mēs tomēr redzam, ka degvielas efektivitāte ir labāka dīzeļa automašīnām, un tieši tāpēc arī parādījās šāda sistēma. Vienlaicīgi mēs uh, uzstājām uz to, ka ir vajadzīgas šīs uh, pēcapstrādes sistēmas. Pēc Eiro 6 jūs redzat, ka cena atšķirības starp dīzeļa un benzīna automašīnām ir praktiski pazudušas. Šķiet, ka jūs to nesniedzat tiešu atbildi. Jūs sakāt, ka jā, tika izdarīts spiediens, lai CO2 līmeņi samazinātos. Tātad tās bija šīs ļaunās dalībvalstis, kas uh, samazināja nodokļus dīzelim bet vienlaicīgi jūs arī norādījāt, ka CO2 samazinās. Mūsu komitejā mēs par to nespriežam, es to arī neapšaubu, tā tas acīm redzot ir. Bet problēma ir tāda, ka samazinot CO2 un visiem šķita, ka vieglāk to ir izdarīt ar dīzeļu palīdzību, nevis investējot modernākās tehnoloģijās. Uh, Nu, šeit parādās tāda pati problēma kā ar biodegvielu. Tātad tiek noteikts, ka ir vajadzīgi 10% biodegvielas, pēc tam tāda tā ir runa par pirmās paudzes biodegvielu, tad mēs pēkšņi atjēdzamies, ka ir vajadzīga, vajadzīgs ļoti daudz enerģijas, lai sarežotu šo biodegvielu. Tad mēs nonākam pie otrās paudzes, mēs redzam, ka industrija ir veikusi investīcijas, un tad mēs sākam šeit domāt, ko īsti darīt. Mums ir pareizie mērķi, bet iespējams, ka mēs skatāmies pārāk šauri. Mums varbūt vajadzētu atzīt to, ka esam skatījušies pārāk šauri. Te nav runa tikai par nākamajām paudzēm, te ir runa arī par šiem nabadzīņiem, kuriem ir jādzīvo pašlaik un jāapo gaisa pašlaik. Domāju, ka mums vajadzētu salīdzināt šo laika periodu un to vairāk papētīt. Kopš sākām strādāt pie mūsu tiesību aktiem, mēs neesam pieredzējuši to, ka uh, tiktu vairāk pirkts dīzeļa automašīnu. Mūsu sākotnējā analīze parāda, ka visu automašīnu vidējais patēriņš samazinājās. Automašīnas kļuva vieglākas, tās bija daudz aerodinamiskākas un tā tālāk. Tomēr šis princips, kur jūs pieminat, ir tehnoloģiskās neutralitātes princips. Ir jautājums par to, vai jūs dodat priekšroku viena tīpa automašīnai un uh, neizvēlties citas. Pašlaik komitejā mēs, uh, komisijā mēs to izskatām, un tā ir daļa no mūsu priekšlikuma. Mēs vēlamies būt tehnoloģiski neitrāli, bet iespējams, ka mēs gribēsim palīdzēt konkrētām automašīnām tirgū, jo tās ir labas gan attiecībā uz CO2, gan arī uz gaisa kvalitāti. Tieši tāpēc mēs domājam par šo nulles uh, izmešu automašīnu. Varbūt mums ir vajadzīgi papildu stimulu, lai mēs izvairītos no uh, šiem nevēlamajiem efektiem, kas iespējams parādījās. Bet, kā jau es minēju, pašlaik mums nav šādu pierādījumu. Es atvainojos, man vajadzēs būt mazliet striktākai attiecībā uz atvēlēto laiku šajā otrajā uzklausīšanas daļā. Bonifā kundze, izteikšos franciski. Okay, très bien. Um, de fait, la gestion patiesībā CO2 un NOx uh, ir divu dažādu ģenerālu direktorātu pārziņā. Mums tas ir eh, pārsteidzoši, jo gal galā ir jācīnās pret visu veidu piesārņojumu. Vai tas jums šobrīd šķiet vietā vai tomēr kontraproduktīvi, ja mēs runājam par tehnoloģisko attīstību CO2 jomā un NOx jomā? Jo tas jau bija labi zināms, eh, Eiropas eh, vidas aģentūra jau gadiem ilgi publisko pētījums par NOx izmešiem gaisā. Tātad vai jums nešķiet, ka tas būtu kontraproduktīvi, ka par to atbild uh, divi ģenerāli direktorāti? Atbildējuši angliski. Es nedomāju, ka tas varētu radīt kādas bāžas. Kāpēc? Kas attiecas uz gaisa piesārņojumu, mums ir uh, strikti limiti NOx, CO2 un tā tālāk. Tātad tā, tā, tās ir absolūtas robežas un nav iespējams tās pārsniegt. Attiecībā uz automašīnām Tik tiešām te ir runa par limitiem, kas ir jā, jāievēro. Ja ne, tad automašīna nevar parādīties ielās. Bet tas, ko mēs redzējām ar šo skandālu un pētniecību, eh, ka testēšana, kas notiek uz reālos apstākļos, eh, parādīja, ka dažas automašīnas neievēro šīs robežvērtības. Tātad, jā, ir likumdošana, kas netiek piemērota korekti. Atbilde. Tas, kā mēs eh, regulējam CO2, ir citādi jo eh, CO2 ir saistīts ar eh, degvielas patēriņu, jo zemāk, jo labāk. Tāpēc nav iespējas eh, citādi ieviest šo automašīnu tirgu. Tas, tā nav, tas, kas attiecas uz NOX, neatiecas uz CO2. Tātad problēma reālos braukšanas apstākļos ir saistīta tieši ar šo aspektu. Tātad. Uh, šīs te eh, sīkās daļiņas un eh, CO2 papildu jautājums. Mēs konstatējām eh, reālos braukšanas apstākļos gan CO2, gan NOX jomā automašīnas neatbilda Eiropas Savienības likumdošanai, un šīs automašīnas nav tikušas atsauktas no tirgus. Es tomēr vēlētos koriģēt jūs teikto, kas attiec uz CO2, tad nav pierādījumi tam, ka jebkas nelikumīgs būtu noticis līdz šim. Es ceru, ka nekas tāds neparādīsies, bet nekādas nelikumīgas aktivitātes nav notikušas. Bija dažādas uh, fleksiblas pieejas, kas bija paredzētas likumdošanā, kas uh, varbūt tika izmantots pārāk daudz no autobusu jomas puses, bet tas nebija nelikumīgi. Tātad tas nav nelikumīgi, bet tas ir fleksibli. Ja esmu automašīnas vadītājs un vēlos fleksibli ievērot uh, atļauto braušanas ātrumu, nu, vai es varu tad vērsties pie policijas un teikt, lūdzu, esiet fleksibli? Nē, tā nav norma, jūs tomēr to atzīstat. Fleksibilitāte un uh, likumība ir divas dažādas lietas no juridiskā viedokļa. Likumdošana ir iespējams īstenot tikai ievērojot to, kas ir likumdošanas aktā. Ļoti žēl, bet Medicē cikls eh, pieļauj šādas eh, fleksiblas pieejas, kas varbūt ir pārāk dāsnas, eh, ņemot vērā to informāciju, kas tagad nonākusi mūsu rīcībā. Tāpēc esam gatavi labot šo kļūdu. Atgriezīšos pie atbildes, kuru jūs sniedzāt uz piekto jautājumu, kur jūs uh, citējat. Um, lūgumu, kas uh, ir ticis adresēts uh, pietniecības centram attiecībā uz šīm izslēgšanas um, ierīcēm. Vai jūs varētu detalizēt savu atbildi, vai te jau ir kādas uh, darbības plāns, uh, termiņi, un vai tas attiec uz visu, tā skaitā arī uz nākus? Mēs strādājam ar pētniecības centru pie dažādiem elementiem, kas saistīti ar uh, likumdošanu autobūvas jomā. Viens, uz ko jūs attiecaties, ir šie reālie braukšanas apstākļi. Te ir milzīgas atšķirības, uh, ja paraugamies, kā automašīna tiek izmantot, un uh, braukšanas stils varbūt ir vissvarīgākais, ja mēs paraugamies, kādas emisijas parādās. Šī iemesla dēļ mēs aicinājām šo zinātniskās konsultāciju uh, padomas atbalstu, lai saprastu, ko ir iespējams darīt, lai uzlabotu likumdošanu un labāk atbilstu um, šīm prasībām, kas līdz šim nav pastāvējušas. Tāda arī ir atšķirība, ja ar šiem tie papildus piesārņotājiem NOx un, un citiem. Jums Makerkungs. Uh, eh, meneer Beke, welkom. Uh. Jā, es runāšu Dzimtajā valodā vēlos uzdot jautājumu par CO2 salīdzinot ar NOx. Jūs jau teicāt vairāk kārt, un tas parādās arī jūsu rakstiskajā atbildē, ka komisija strādā pie CO2 izmešu samazināšanas un vienlaiks arī NOx samazinājumiem. Jūs apstiprinājāt, ka pastāv tehnoloģijas dīzeļmotoriem, motoriem, kas ļauj respektēt šīs normas, bet um, ražotājiem pašiem ir jāizlem, kādas ir nepieciešamās investīcijas šajā jomā. Savā rakstiskajā atbildē jūs teicāt, ka, ka 2000, 2000. gados uh, galvenais mērķis bija vērsts uz to, lai samazinātu sīkās daļiņas un netik daudz enojīgas. Mēs dzirdējām arī uh, Maskunga un Potečnika kunga atbildes, bet man šķiet, ka tas tomēr atšķirs no ASV pieejas. ASV attiecīgās vidas aģentūras uh, aizsardzības pārstāvis teica, ka ir nepieciešams uh, rast līdzsvaru starp NOx un CO2, un Mēs noraidam šādus argumentus. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešamās uh, tehnoloģijas, kas ļauj ievērot abas divas uh, prasības. Tāpēc mans jautājums, uh, ko jūs varat teikt par šiem argumentiem? Es domāju, ka šobrīd mēs ar jaunām tehnoloģijām varam konstatēt arī jaun, jaunas attīstības virzienus. Piemēram, šis te uh, hibrīdu plug-in, CO2 un NOx, kā arī eh, sīkās daļiņas, tiek ievērojami samazināts. Tātad tehnoloģija veiksmīgi darbojas noteiktajā segmentā. Un rodas jautājums, kur mums vajadzētu mētiecīgāk darboties, strādājot pie likumdošanas turpmāko 3, 5, 10 gadu laikā, ir pavisam skaidrs, ka um, noteikti tiks izmantotas abas tehnoloģijas, gan dīzels, gan um, benzīns. Tāpēc mums ir jauns priekšlikums, kas parādīsies nākamajā gadā. Vispirms, kas attiecas uz šīm te automašīnām ar nulles emisijām, pēc tam centīsimies samazināt um, arī pārējām. Ja mēs paraugamies atpakaļ skatu spogulī, tad mēs redzam, ka komisijai bijusi pārāk uh, vienpusēja pieeja, vai būtu bijis jārīkojas citādi. Atbilde. Jā, mēs esam pārlieku veicinājuši uh, dīzeļdegvielas izmantošanu ar attiecīgiem fiskāliem pasākumiem. Es domāju, ka tas varbūt nav uh, Eiropas Savienības uh, Um, mandātā, bet uh, mēs esam uh, devuši šādu signālu, salīdzinot ar ASV, kur tāda signāla nebija. ASV netiek uh, labvēlīgāk attieksmi veltīt dīzeļdegvielai. Un tāpēc ASV apritē ir daudz mazāk dīzeļa automašīnu. Um, Tiek apgalvots, ka notiek dialogs starp ASV un Eiropas Savienību, lai apmainītos uh, ar pieredzi, kā norit uh, šis process. Atbildi mēs ļoti intensīvi sadarbojamies ar ASV, jo īpaši ar tiem štatiem, kuros, kur ir uh, progresīvāk, piemēram, uh, Kalifornija. Norit regulāra sadarbība un Kāda tad ir rezultāti? Šobrīd mēs gatavojam dokumentu ar jaunu priekšlikumu. Mēs ņemam vērā visu uh, eh, ASV notiekošo, lai mums priekšlikums būtu labāks. Paldies! Federlikungs. Liels paldies un paldies, ka esat ieradies uz mūsu uzklausīšanu un sniedzat daudz vērtīgas papildu informācijas. Kā jau tas izskanēja iepriekš, tik Jau 2008. gadā DJ Enterprise jūs norādījāt uz to, ka pašreizējā sistēma tipveida apstiprināšana neļauj nodrošināt tādus rezultātus vidas aizsardzības jomā, kā mēs vēlamies. Jūs uh, arī norādāt uz to, ka ir nepieciešama pilnvērtīga procedūra attiecībā uz Eirosiks un tā tālāk un tā joprojām. Par to mēs daudz runājam arī komitejā. Proti, lai arī mums nav izdevies uh, panākt rezultātu attiecībā uz šīm uh, kontrolēm un uz likumdošanu, jūs uh, varbūt piedāvājat jau iepriekš šādas idejas, kas mums būtu ļāvušas būt daudz labākā situācijā nekā šobrīd. Tā tad ir arī institucionāls problēmas starp diviem ģenerāla direktorātiem. Kā tad notiks šīs debats, jo mēs jau atkal atgriežamies pie šī jautājuma pašos pamatos, kāpēc nekas nenotika, kāpēc jau sākot ar 2008. gadu nenotika ehm, šādas te diskusijas par eh, atšķirībām mm, testēšanas metodē un ehm, reāls braukšanas apstākļos. Šis viss process tika novēlots. Jūs esat eh, to ļoti skaidri pateicis, bet kāpēc tas netika ņemts vērā, kas tad notika DJ Enterprise? Likumdošanas jomā mēs vēlējāmies papildināt testēšanu uh, laboratorijās ar, šiem, ar šo testēšanu reālās braukšanas apstākļos, un to es arī centos pateikt savulaik. Tātad tas bija jauns likumdošanas veids, ar kuru mums līdz šim Eiropā nebija pieredzes. Tradicionāla likumdošana, neatkarīgi no tā, vai runa ir par leduskapjiem vai uh, putekļu sūcējiem, uh, bija attiecībā uz attiekto, noteikto preci, tai bija jāiztur testēšana laboratorijā un tā tālāk un tā joprojām. Rielie braukšanas apstākļi ir pavisam cits regulējuma veids, un tāpēc mēs uzskatījām, ka tas ir nepieciešams, jo konstatējām, ka gaisa kvalitāte neuzlabojas tik labi un tik ātri, kā mēs būtu vēlējušies, un tāpēc mēs apsverām, vai nebūtu nepieciešams papildu regulējums. Nu, idejai vajadzēja nobriest, Un es tikai priecājos par to, ka šobrīd šī te um, reālajā braukšanas apstākļi papildina uh, laboratorijas testus. Nu, man varbūt vēl būs papildi jautājums, bet ir viens vēl svarīgs punkts. Atbildē uz piekto jautājumu jūs uh, teicāt, ka atslēgšanas ierīces ir aizliegts uh, saskaņā ar likumdošanu 71807. Tātad arī Arī šajā jomā ir atšķirības starp DJ Enterprise, kuras pārstāvis mēs dzirdējām, un NV ģenerāldirektorātu. Jo jūs uh, savā atbildē arī runājat par šo te atslēgšanas stratēģiju. Un te nu ir jautājums, vai likumdošana aizliedz tikai atslēgšanas ierīces vai arī aizliedz atslēgšanas stratēģiju. Es domāju, ka tā ir ierīce, kas ir nelikumīga aktivitāte un ir aizliegta. Man vajadzētu tagad eh, paraudzīties uz to regulatīvo kontekstu, kurā mēs eh, darbojamies kā klimata ģenerāla direktorāts, bet es domāju, ka būtu taisnīgi teikt, ka nacionālajām iestādēm ir nepieciešams visaptvarošs ietvers, kurā tās var darboties. Un šis ietvers ir pieņemts, to pārvalda arī DG Enterprise. Es domāju, ka šis jautājums varbūt būtu jāuzdod kolēģiem šajā ģenerētorātā. Tas, ko mēs esam vēlējušies, mēs esam centušies papildināt un panākt pēc iespējas labākus rezultātus no vidas viedokļa, un jo īpaši, kas attiecas uz gaisa kvalitāti, diemžēl mums neizdevās sasniegt mēķus, un kas attiecas uh, uz šiem rādītājiem, tad daudzos pilsētās mums joprojām nav izdevies sasniegt šos uh, mēķa rādītājus. Un mēs tos cenšamies darīt arī ar šo Eiro 6. E, jūs teicāt, ka mūsu likumdošana ir valstīta uz testēšanu dažādām precēm. Vai jūs varētu teikt, ka ir pamats bažām arī attiecībā uz citiem, e, citām precēm, tātad, e, piemēram, putekļu sūcējiem? vēļas mašīnām, vai arī te varētu parādīties kādas problēmas, kas ir saistīts ar testēšanu un likumdošanu. Nu, es savā pieejā vēlētos būt ļoti pragmatisks. Automašīna ir ļoti uh, enerģiju patērējoša un saistīta ar lielām izmaksām. Tāpēc es vairāk koncentrētos uz šāda veida precēm, bet kas attiecas uz CO2, tad mēs vēršamies pie zinātniekiem, kas mums sniedz labākos pierādījumus. Mēs uh, bieži vien saņemam atbildi par to, ka variācijas var būt milzīgas, piemēram, līdz pat 50%, ja mēs uh, salīdzinām ar to, kas parādās laboratorija testos. Tāpēc mēs aicinām zinātniekus uh, sniegt informāciju, kā to vislabāk iestrādāt mūsu nākamajā likumdošanā. Konečnas kundze. Paldies! Ģenerāldirektora kungs, es vēlētos atgriezties pie jautājuma par sadarbību ar um, ASV iestādēm. Jūs teicāt, ka sadarbojaties, bet kā ar šo neseno informāciju, kuru saņēmu no Kalifornijas par to, ka ir šis Audi emisiju skandāls. Tātad, cik uzticami ir informācija attiecībā uz saslēgšanas ierīcēm audio automašīnās, un vai jūs esat diskutējuši ar, eh, par šiem jautājumiem partneriem ASV? Jā, paldies, ka pieminējāt šo jautājumu. Tās tik tiešām ir ļoti nesenas ziņas, uz kurām mēs reaģējām. Veicam izmeklēšanu kopā ar ASV kolēģiem, cenšamies saprast, kas ir šie uh, faktiskie pierādījumi, kurus mēs varētu no viņiem saņemt, bet šobrīd nesam saņēmuši uh, pamatīgu atbildi, jo pie šī jautājuma tiek strādāts tikai pāris dienas. Mēs esam tikpat pārsteigti kā ik viens cits par to, ka tas saistīts arī ar Audi. Vai Jūs uzskatāt, ka tad, kad būsiet saņēmuši uzticamus datus, jūs varēsiet mums tos sniegt, mums kā izmeklējošai komitejai? Jā, mums ir uh, atklātības tradīcijas, mums ir jāparaugās, cik nopietni ir šī informācija, bet katrā ziņā mums ir šāda tradīcija runāt ar visām iesaistītajām pusēm, un to mēs arī darīsim, gatavoties nākamajai likumdošanas fāzē, ja ir pierādījumi, neatkarīgi no tā, uh, nu, nu, kā mēs saņemam šo informāciju, arī, ja tas ir no Kalifornijas, mēs to ieviesīsim savā uh, ietekmes novērtējumā un negrasamies to slēpt. Paldies! Ko jūs varat teikt par to, ka pēc šī emisijas skandāla mums Eiropā nav patiesu Eiropas līmeņa datu? Vai jūs domājat, ka tas ietekmēs Parīzes klimata vienošanos? Mēs esam ne tikai neusticami, bet ir pat grūti uh, veikt šīs aplēses, jo parādās ar vien jaunu skandālu. Tātad, kā, kāda jūs prāt ir saikne ar Parīzes vienošanos? Jā, liels paldies! Mēs katru gadu sagatavojam ziņojumu pirms došanās uz COP sanāksmēm. Pavisam drīz dosimies uz Marakešu un komisija ir sagatavojusi ziņojumu par pašreizējo situāciju. Emisijas ir balstītas uz degvielas pārdošanas apjomiem, nevis uz automašīnu pārdošanas apjomiem. Un tāpēc mēs cenšamies strādāt pie tā, lai mērķi tiktu sasniegti attiecībās 2020. gadu. Un šie rādītāji mūsu aplēs neietekmē šie jaunie pierādījumi, kurus mēs saņemam, jo mūsu aplēses ir balstītas uz degvielas pārdošanas apjomiem. Puslední věc, vy jste tady řekl před chvílí kolegovi. Mans pēdējais jautājums. Jūs eh, nu pateicāt eh, kolēģim, ka likumdošanas īstenošana noved pie tā, ka mēs redzam likumdošanu, kas ir ieviešama un uh, kur nav iespējams pārkāpt. Balsoties uz jūsu līdzinējo pieredzi politikā un dzīvē, vai jūs uzskatāt, ka mēs tik tiešām varam sagatavot šādu likumdošanas tekstu? Vakar mēs dzirdējām, ka ir paredzēts uh, ieviest zinām fleksibilitāti attiecībā uz uh, kvalitātes rādītājiem. Tātad tas nozīmē, ka var būt šādi trūkumi. Vai jūs esat pārliecināts, ka mēs varam sagatavot likumdošanas aktu, kur neviens vairs nevarēs apiet? Atbilde. Nu, jāsaka, es joprojām eh, ceru pēc sarunām ar padomu un parlamentu. Mēs zinām, ka gala trialogos eh, tiek īstenot un pieņemt kompromiss, un bieži vien formulējums nav tik skaidrs, kā mums patiktos. Daudzos gadījumos šie kompromisi nenoved ne pie kādām problēmām, bet šajā gadījumā eh, šī te toleranci, eh, kas attiecas uz eh, testa cikliem, mm, noved pie fleksibilitātes, kas, mm, kur mums būtu lapaticies tomēr novērst. Tāpēc turpmāk mēs noteikti centīsimies izvairīties no šādas pieredzes šādiem gadījumiem, un mēs ceram uz konstruktīvu sadarbību arī ar jums, jo īpaši eh, sarunu vešanas pēdējā posmā. Paldies! Bez jebkādām šaubām, Rēdz kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos um, atgriezties laikā, 2005. gadā, kad jūs bijāt atbildīgs ne tikai par klimata aspektiem, bet par gaisa kvalitāti kopumā. Kad Eiropas komisija nāca klajā ar savu priekšlikumu, tur nebija jau NOX robežvērtību. Tomēr bija daži scenāriji, dažādi noksurobežu vērtību rādītāji, kas bija ietekmes novērtējumā, vai jūs kā DJNV ieteicāt, ka tomēr šādi robežu, noksurobežu vērtību indikātori būtu tomēr jāievieš komisijas priekšlikumā atbilde. Uh, Bija iekšējais dienesta uh, konsultācijas, kā parasti tas notiek. Es tā precīzi neatceros, kāda bija konkrēta priekšlikumi no ietekmes novērtējuma. Ietekmes novērtējums kā tāds ir daļa no šīs diskusijas. Uh, Pamatojoties uz apkopoto informāciju, pieņemam kolektīvu lēmumu par to, vai mēs izvēlamies tādu vai citu risinājumu. Jautājums var atgādināt, ka bija dažādi scenāriji, kas tika pārbaudīti - 75 mg, 150 mg un 200 mg. Vispirms uh, tika secināts, ka teorētiski šos mērķus varētu sasniegt, tad bija arī izmaksu aplēses, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas 2005. gadā. Tad arī tika aprēķināts, ka 75 mg mērķi tas maksās vai par 590 eiro vairāk. Šis papildus izmaksas varbūt jūs tagad kaut ko vairāk atcerties priekšējā dienas konsultācija. Varbūt, ka jūs arī komitejai varētu uh, sniegtu atbildi, kādu savulaik sniedza vīdes ģenerāldirektorāts šim jautājumam. Jā, atbilde mēs varam. Uh, vēlāk atgriezties pie jūsu jautājuma par eh, izmaksu aplēsēm. Tas, kas ir ietekmes novērtējumā, jā, arī to mēs pašlaik veicam, jo ir izmaksas, kas var būt augstas īstermiņā, bet pēc tam ievērojami samazināties ilgtermiņā. Tad, nu, ir jāveic šī kalibrācija starp eh, īstermiņu un eh, ilgtermiņu. Uh, Mēs visi zinām, piemēram, ka šodien elektriskā automašīna ir uh, vairākus uh, tūkstošus dārgāka salīdzinot ar dīzeļa motora uh, vai benzīna automašīnu. Siltumnīca ir lētāk. Nu, lūk, to mēs visi ņemam vērā. Jautājums, jā, izmaksas var laika gaitā samazināties un priekšlikums uzreiz nestājās prie, e, spēkā, tad varētu sagaidīt, ka reālās izmaksas būtu zemākas. Vai jūs saprotat, ka no parlamenta perspektīvas tomēr rodas šaubas? Ja komisija nav vēlējusies iekļaut NOKS robežvērtības e, jau no paša sākuma, tad arī, protams, uzņēmumu ģenerāla direktorāts uh, nu, nedarīs un nerīkosies līdzīgi. Nu, es šaubītos piekrist jūsu otrajam apgalvojumam. Mums ir arguments, kas ir saistīts ar iespējamam uh, izmaksu palielinājumiem, bet tādēļ teikt, ka mēs to visu īstenot likumdošanā, tās ir pārāk tālu iets. Mums ir šis atbilstības jautājums. Šodien mēs problēmas redzam tajā, ka tieši šajā atbilstībā mm, kontrolas pārbaudē ir neskaidrības uh, starp to, kas notiek Eiropas un nacionālajā līmenī. Tur ir milzīgās atšķirības un līdzsver trūkums. Lūk, uz to mums vēlreiz ir jāparaugās, tas viss ir jāpārskata. Labi jautājums. Jebkurā gadījumā būtu ļoti liederīgi komitijai, ja jūs varētu sniegt vīdes ģenerāldirektorāta atbildi uz jautājumu uh, šai piektā gadā. Tālāk uh, jautājums par Audi uh, gadījumu, Audi lietu. Jūs teicāt, ka līdz šim vēl nesat saņēmušie atbildes, jūs vēl īsti nezināt. Uh, vai ir skaidri pierādījumi par uh, pārkāpjiem CO2 kontekstā. Protams, ka mēs visi sagaidām, ka mm, drīz saņemsiet kādu pierādījumu informāciju, tad tālāk kādi būs soļi, tad, nu, viņi ir iesūdzēties vai. Eiropas Savienībā. Tad, kas būs tīpa apstiprinājuma iestādēm jādara? Ja nekas netiek darīts, vai tad komisija varētu uzsākt pārkāpumu procedūru? atbild, kas pirms ir jāsaņem informācija par to, kas ir notikusi Audī, kas ir noticis Audī. Nu, jā, mēs pagaidām balstamies tikai uz presi, bet mums ir jāsaņem informācija no iestādēm. Ja tiešām konstatēt pārkāpumi, tad ir, protams, tas viss jāizmeklē, bet nu tik tālu vēl neesam tikuši, jo, kā jau es teicu, ir daudz elastības un tolerants, kas tiek pieļauts. Šai testā tad ir jāpārbauda, tad par ko mēs šeit strīdamies, un no amerikāņiem mēs arī neesam vēl saņēmuši nevienu pārliecinošu pierādījumu. Evi kundze, paldies! Labrīt! In merito alla risposta numero 3. Atbildot uh, par jūsu trešā jautājuma atbildi, kur jūs sakāt, ka par spīti uh, dažādajiem mandātiem starp padomu parlamentu ģenerāla direktorātiem, tad gala līgums uh, par um, 506 regulu, tad, tad šis, šī vienošanās nav apmierinoša. Uh, Taču tas jau viss bija skaidrs vairākus gadus atpakaļ, ka NEDC tests vairs nav reprezentatīvs un neatba, neatspoguļo reālos apstākļus, un jau toreiz bija pieejami alternatīvi testi. Mm, testi, kas arī jau savulaik tika izmantoti, lai mērītu emisijas transporta nozerē. Uh, varat paskaidrot, kādēļ uzreiz netika mainīts NEDC tests un varbūt e, izmantot šo alternatīvo CTC testu? Well, we have to work on, on mums ir jāstrādā divos virzienos, tātad ex-ante testa procedūru, un tad arī jāuzraug situācija, tad, kad transports ir uz ceļiem. Par NEDC e es jau ļoti skaidri pateicu, ka mēs kritizējām to visu, bet toreiz nebija alternatīvas. Mēs strādājām ļoti ātri. Mums bija nepieciešams apstiprinājums arī no ANO ECE e procedūrām. Tas viss ir ļoti smagnējs uh, pasākums. Ja tas būtu varējis notikt ātrāk, būtu ļoti labi, bet, nu, jā, bija nepieciešams šis laiks, VLTP gandrīz jau ir iekļauts Eiropas Savienības likumdošanā, tas ir ļoti labi. Jautājums, kādēļ CRDC um, eh, tests nebija alternatīvs risinājums, jo tas bija toreiz pieejams, tika izmantots. Tad šis common Artemis driving cycle, CAR komunicē, kas tika izmantots iepriekš un arī šodien tiek izmantots, lai uh, samazinātu emisijas transporta nozarē. Arī vīdes aģentūra to izmanto. Tas ir alternatīvs tests, kas tiek izmantots. Tādēļ toreiz tas netika izmantots kā alternatīvs. Jā, bet šeit ir jānošķir starp dažādajiem testa cikliem, kas ir izmantoti kā daļa no mūsu likumdošanas. Un uz tā pamata mums ir šīs atbilstības kon, pārbaudas. Ja atbilstības pārbauda nav izturēta, tad eh, transporta līdzeklis nevar tikt laists tirgu. Un tad ir arī cits, uh, test, citi testi metodis, daži labi, daži slikti, bet ja tie nav mūsu likumdošanā, tad mēs nevaram pēc tam piemērot šo pamatu atbilstības procedūru. Un likumdošanā līdz šim mums tad bija NEDC un tagad būs WLTP bija alternatīvas, bet tās netika atrunātas likumdošanā. Mēs nevarējām tās izmantot. Otrs jautājums par uh, real driving emissions. Uh, tad, tad uh, emisijas, kas tiek saražotas reālajā dzīvē. Jā. Tad, tad ja arī zinātnieki mūs konsultēs par šo, kā mēs varam uh, visu to izmērīt uh, attiecībā uz CO2, tad, protams, mēs esam tikai atvērti. Jautājums. Uh, Jūsuprāt, tas, ka neizvēlējāties jau toreiz pieejamu reprezentatīvāku testu, vai tas neraisa šaubas par to, kā var būt eh, šis eh, mehānisms nebija pietiekami efektīvs, jo to var apiet, un tas nav reprezentatīvs. Uh, NEDC, kā arī visa šī elastība, par ko jūs runājat, arī šies golden cars. Vai tomēr eh, tās nav pamatotas šaubas, kas mums nu šodien rodas? Cycles, uh... Jā, protams. Uh, ir šīs, e, šie dažādie testi laboratorijā un uz ielas, bet likumdošanā ir jāatrunā tādi testi un mehānismi, lai būtu drošība industrijām, jo ir nepieciešama vairāk gadi, lai saražotu jaunu transporta līdzekli. Viņiem ir jāzina, um, kādi mehānismi testi būs spēkā. Protams, ka bija nepieciešama desmit gadi, lai pāriet no NEDC uz WLTP. Es arī neesmu par to priecīgs, bet, nu, uh, Dažkārt, jā, ir šo, arī, jo, nu, šādas problēmas. Arī atbilstības pārbauda ir ļoti strikta. To mēs arī redzam ar visu, kas ir noticis pēdējā laikā. Ir jānošķir testi, kas tiek izmantoti laboratorijās kam ir savs uh, preferences, un tad ir testi, kas ir mūsu likumdošanā, kas ir pamats nākotnes pā, um, atbilstības mehānismiem. Zalba kungs, trešais rauns. Liels paldies priekšsēdētāji! Viens jautājums. Kādi pasākumi ir jāpieņem, lai šie skandāli vairs neatkārtotos? Prevent... Es domāju, ka mēs varam uh, arī uh, novērst visu šīs uh, uh, tolerances un elastības pārējai uz VLTP. Otra lieta. Tālāk ir daudz elastība, kas ir uh, šajā testa ciklā. Uh, kas arī parādīsies mūsu priekšlikumā, būs likumdošanā. Tad, jā, nu, mēs būsim uh, izskauduši visas šīs problēmas. Tālāk par CO2 emisijām. Piemēram, arī uzvedība pie stūres. Ir daudz arī pētījumi, Jā, piemēram, jūs braucat ar vidē draudzīgu mašīnu, bet uh, braucat kā traks, tad joprojām emisijas var būt visai lielas. Ir uh, jābūt papildus pasākumiem, lai izglītotu autobraucējus, neizmantot, piemēram, mašīnas, uh, nepārtraukti pārvietojoties. Lūk, bet nu pamats ir tajā, kā WLTP un jaunais tīpa apstiprinājums, uh, šī regula ko jūs arī izskatāt tagad, mums arī sniegs pilnīgi citu priekšstatu par situāciju, kāds ir bijis līdz šim. Paldies. Jautājums tātad es secinu no jūs sacītā, ka jaunais priekšlikums nebūs pietiekams. Būs jāgaida kādi pārpildus pasākumi. Atbilde. Nu, jā, te mēs gaidām arī zinātnieku padomi, padomu par eh, reālās dzīves eh, braukšanas emisijām, un tas ir atšķirīgi no tradicionālajiem piesārņotājiem. Tādēļ mēs vērsāmies pie šīs padomdevēja komitejas, un mēs sagaidām šo padomu līdz gā, eh, mēneša beigām. Ja tas palīdzēs uzlabot mūsu likumdošanu, tad mēs noteikti to iekļausim, bet tiešām mums ir jāiet uzmanīgi, vispirms tiksim gala vaļā no. Uh, um, elastības. Um, Un tad o, uh, uzlabosim tīpa apstiprinājumu, un tad ņemsim vērā arī zinātnieku padomu. Jautājums. Paldies. Pēdējais jautājums no manas puses. Uh, kāda loma ir dalība valstīm šajā jaunajā komisijas priekšlikumā? Uh, kuras ir valstis, kas ir bez ierunām atbalstījuši šo priekšlikumu, un kuras dalība valstis ir šaubīgas. Paldies! Atbilde. Mēs runājām par ar visiem, arī ar dalību valstīm, iesaistām pusēm, viedokļi ir daudz un dažādi, mēģinam to visu tagad arī rezumēt savā priekšlikumā. Uh, Visas valstis, jāteic, atzīst, ka abas problēmas CO2 emisijas un gaisa kvalitāte ir jārisina. Tas viss ir jārisina ar autotransporta likumdošanu, bet, diemžēl, ar, ar to vien nepietiks. Ir vēl arī likumdošana par nodokļiem, par satiksmes pārvaldību par mūsu pilsētām, par to, kā organizējam satiksmi. Vienmēr būs arī vēl uh, svarīgi jautājumi, kas saistīti tieši CO2 emisijām. Paldies! Sorry, I thought I was Es atvainojos, man liekas, ka man vēlāk būs jāizsakās. Lielas paldies par uh, jūsu atbildēm. Mani patiešām uh, interesēja šīs diskusijas par to, kas notika, kad jūs bijāt atbildīgs par gaisa kvalitāti NV ģenerāldirektorātā. direktorātā. Mēs šajā komitejā mēģinām izpētīt, eh, kādas procedūras ir pieņemtas, lai brīdinātu par eh, elementiem komisijā, kas varētu norādīt uz eh, likuma pārkāpumiem. Vai jūsu vidū bija diskusijas par atšķirībām starp vieglajām un smagajām automašīnām? Uh, un par to, ka smago automašīnu ražotājiem bija jāsniedz informācija, kāpēc ir uh, izmantots uh, um, atslēgšanas aprīkojums, jeb uh, dzinēja aizsardzības aprīkojums. Vai ģenerāldirektorātos bija diskusijas par šiem jautājumiem? Nevaru pašlaik atcerēties, vai šādas diskusijas bija, bet, eh, protams, smagās automašīnas ir kaut kas pilnīgi cits, tie ir pilnīgi citas izmaksas. Un ierīces, kas tiek izmantotas kravas automašīnām, ir pavisam lētas, ja mēs paskatāmies uz pasažieru automašīnām. Tātad mēs domājām tikai par vieglajām automašīnām. Uh, un mēs domājām par tradicionālajiem piesārņotājiem, par kuriem savukārt bija atbildīgi um, Enterprise uh, ģenerāldirektorāta cilvēki. Tātad šie cilvēki mm, Enterprise uh, ģenerāldirektorātā noteikti domā arī par patērētāju aspektu. Patērētāji pašlaik arvien vairāk izvēlas automašīnas balstoties uz uh, vidas rādītājiem, ne tikai uz uh, cenu. Vai jūs um, mēģināt nodrošināt, lai šie jautājumi tiktu skatīti atsevišķi komisijā. Varbūt ir labāks veids, kā varētu skatīt gan gaisa piesājumu, gan klimata pārmaiņas, ņemot vērā, ka šie jautājumi ir ļoti bieži saistīti un uh, bieži vien šie jautājumi tiek vainoti arī dīzeļautomašīnu problēmā. Tātad varbūt varētu panākt kaut kādas citas darba metodes. Mana pieredze pēdējo pāris desmitgažu laikā rāda, ka ietekmes izvērtējums ir jāveic kopīgi komisijā, tātad tam ir jābūt visaptverošam darbam. Pašlaik tieši tas arī notiek. Mēs vairs nevaram atgriezties pie laika, kad vienā ģenerāla direktorātā varēja virzīt uz priekšu priekšlikumu, kas ir kaut kur izrauts no gaisa. Uh, Pašlaik eh, komisijā mums ir vicepriekšēdētāja struktūra, un šāda veida informācijas apmaiņa ir ievērojami uzlabojusies. Tieši šādā garā mēs pašlaik gatavojam tuvāko gadu priekšlikumus. Kariņkungs. Paldies! Ļoti interesantas diskusijas, manuprāt. Ir skaidrs, ka, diemžēl, mums ir visas iespējas kļūdīties. Mēs mēģinām šeit atrisināt eh, klimata mērķus, mēs gribam paskatīties uz to, kas īsti notiek attiecībā uz gāzi. Kā jau jūs norādījāt, mēs iespējams pārāk daudz uh, priekšroku esam devuši dīzelim. Mēs zinām, ka tas viss ir savstarpēji saistīts. Tāpat arī NOx ar to saistās. Biodegvielas uh, problēmas parādīja, ka pirmajos gados bija ļoti lielas problēmas tātad ar bioetanola ražošanu no graudaugiem. Pēc tam, diemžēl, par vēlu tika saprasts, ka varbūt tas nav pats labākais, ko darīt. Varbūt mums vajadzētu domāt par jaunām tehnoloģijām, par jauniem etnola iegūšanas veidiem. Darba vietas tagad ir radītas, tagad ir veikti arī ieguldījumi, nevēlamies to visu tagad aizmirst. Es gribētu zināt, kāds tad būs nākamais solis. Šī izmeklēšanas komiteja turpina darbu, un tiesība akti lēnām mainās, tāpat arī testēšanas cikls lēnām mainās, bet presē lasu, ka uh, autoindustrija jau sen uh, reaģē. Tādi uzņēmumi kā Volkswagen, piemēram, saka, ka līdz 2020. gadam viņi vēlas izveidot 20 jaunus elektrisko automašīnu modeļus. Uh, Viņiem ir pilnīgi vienalga, ko mēs šeit darām. Viņiem vēlas mainīt tehnoloģijas. Tieši tas arī tagad tiek darīts. Jūs runājat par nulles izmešu automašīnām. Rūpnieki saprot, ka nākotnē visiem būs jācīnās. Elektriskās automašīnas nozīmē akumulātoru ražošanu, un akumulātoru nozīmē uh, vecus akumulatorus. Ko mēs ar viņiem iesāksim? Mums būs citas piesārņojuma problēmas, tāpat arī litija ieguvē. Cik tālu esmu informēts, ja tas tiek darīts nepareizi, tas var radīt ļoti negatīvu ietekmi uz ekoloģiju. Piemēram, Bolīvijā ir ļoti daudz nogulu. Uh, Jūs virzāt uz priekšu klimata politiku, taču uh, mēs jau esam kļūdījušies ar NOx izmešiem. Varētu pat teikt divreiz ar biodegvielu, pirmās paudzes biodegvielu. Kas tagad garantēs, ka viss būs kārtībā ar šiem akumulatoriem? Vai jūs saņemat vērā šo ietekmi? Uh, Ir pilnīgi skaidrs, ka, ja mums ir šīs elektriskās automašīnas, tad, protams, transporta nozara neradīs CO2. To darīs uh, elektrostacijas. Mums radīsies vēl uh, citas problēmas. Tātad mēs uh, mēģinam šeit tikt galā ar kaitēkļiem, bet aizmirstam par plēsēju un mēģinam pēc tam plēsēju uh, arī apkarot. Paldies! Jā, šeit ir daudz sakāmā. Jūs uh, īsnībā runājat par tehnoloģiju neutralitāti. Patiešām pastāv ļoti daudz tehnoloģiju, kas ļaus samazināt CO2 izmešus no automašīnām. Šeit var samazināt svāru, var uzlabot aerodinamiku, var uh, izmantot elektromotoru, var strādāt pie riepām. Ir ļoti daudz uh, uzlabojumu, un mums ir jāņem vērā visas šīs iespējas. Tieši tāpēc eh, tehnoloģiskā neutralitāte vēl ar vien ir aizstāvama koncepcija. Tas ir mūsu likumdošanas pamats. Tieši pie tā mēs pašlaik strādājam. Attiecībā uz elektriskajām automašīnām vai nulles izmešu automašīnām mēs nezinām, vai var to tagad uzspiest tirgumu. Tikai tad, ja uz ielas būs pietiekami daudz šādu automašīnu, izmaksas samazināsies, un tad arī mēs redzēsim, uh, kā īsti darbojas šis jaunais produkts, kas tagad tiek spiests uh, tirgū. Protams, ka tehnoloģiskā neutralitāte būs ļoti svarīgs princips, bet iespējams, ka būs arī kāda niša, ko mums vajadzēs aizsargāt. Un tagad vēl trešais apsvērums. Šķiet, ka lielākie spēlētāji pasaulē tagad dara vienu to pašu. Pašlaik Ķīnā ir novērojams tas, ka viņi varētu kļūt par vienu no lielākajiem elektrisko automašīnu ražotājiem. Varbūt mēs šo ceļu jau esam zaudējuši. Tas arī mums būtu jāņem vērā. Mēs ļoti labi esam uh, strādājuši uh, ražošanas ziņā. CO2 draudzīgas automašīnas pārsvarā ir tieši Eiropā ražotas automašīnas, bet mums ir jāņem vērā arī citi aspekti. Uh, Ir kāds elements, kas komisijai ļoti būtisks. Mēs esam pret retroaktīvu likumdošanu. Jūs pieminējāt biodegvielu. Mēs nevaram tagad viens dienas laikā izmainīt tiesību aktus. Mēs nevaram likt investoriem un citiem cilvēkiem um, saskarties ar milzīgām problēmām. Viņiem ir jādod iespēja pakāpeniski iziet no šīs darbības sfēras un atgūt naudu. Uh, Jā, bet tieši tāds man ir arī mans jautājums. Mēs redzam, kas notiek tirgu, un iespējams tāda atgriešanās pagātnē nav gudrākais, ko varētu darīt. Ko darīt ar akumulatoriem un litiju? Vai vispār tiek veikti pētījumi, eh, kas man pateiks, ko es darīšu ar savu akumulatoru, kad eh, mašīna nobeigsies? Vai es varēšu izmantot vēlreiz šo akumulatoru? Es nu šmagi šaubos, kā tas tiks risināts. Ja mēs eh, tagad 30 nu, no 1% pāriesim uz 30% šādu transporta līdzekļu Eiropā, tā būs milzīga problēma. Jā, akumulatori ir tāda ļoti būtiska problēma. Ir uzņēmumi, kas eh, šeit ļoti investē. Tāpat eh, mm, ir arī automašīnu tīkls, kur tiek savākti šie akumulatori, kur eh, tiek kaut kas darīts lietas labā. Tātad mēs nerunājam par to, ka tas tiks izņemts no uh, atkritumu ķēdes. Ir jautājums par to, kā tiek ražota enerģija, vai varbūt mēs šeit varam izmantot atjaunīgos enerģijas avotus, tad mēs esam uz pareizā ceļā. Ja mēs pāriesim uz tādu ogļu uh, balstītu elektroražošanu, tad šis ceļš nebūs pareizais. Tieši to mēs mēģinam darīt ar enerģētikas savienības palīdzību. Uh, Mēs saskatām nākotni elektriskajām automašīnām, taču mēs neuzstājam, ka tās būs vienīgās automašīnas, jo līdz šim brīdim viens, viena no divām kilovatstundām tiks ražota ar atjaunīgiem enerģijas avotiem, kamēr otra tomēr tiks ražota ar kaut ko citu, tāpēc mums ir jādomā par cita veida degvielu. Um, es noņēmu katram runātājam pa vienai minūtei. Šaldi Mozeskungs. Kundze, Delbēks kungs, mūsu komitejas galvenais mērķis ir novērst jaunus skandālus. Mums ir jāskatās, kas ir noticis, mums ir jāmēģina novērst šie trūkumi. Mēs zinām, ka dalība valstis varbūt krāpās, varbūt nedarīja vai ir pārāk daudz. Uh, mēs gribētu uzdot tādus precīzus jautājumus, mm, kuriem kolēģi jau iespējams pieskārās. Vai jūs uzskatāt, ka, ja NV ģenerāldirektorās būtu atbildīgs par tīpa apstiprinām likumdošanu un par tās piemērošanu, ka e, tad mēs būtu varējuši novērst šo skandālu? Šodien uzzinājām, ka daži ierēģi zināja par ciklu apiešanu un līdzīgām lietām. Vai mēs būtu varējuši no tā izvairīties, ja NV ģenerāldirektorās būtu bijis atbildīgs? Varbūt šādā veidā mēs būtu mainījuši ierēģi izpratni par šīm problēmām. Tas ir hipotētisks jautājums, bet, ja skatos uz uh, komisijas priekšlikumiem, tad vienmēr es atgriežos arī pie parlamenta un padomes. Jums ir tādas pašas pilnvaras. Mēs uh, parādāmies gan padomē, gan parlamentā, arī citās sakarībās, un beigās tiesību aktus pieņem parlaments un padome jautājums. Es atvainojos, es nerunāju par likumdošanas procesu, es runāju par to, kas notiek pēc tam, kad tiesība akti ir pieņēmi, pieņemti. Uh, es, piemēram, uzzināju, ka ierēģi zināja par ciklu apiešanu. Tātad, ja šāda informācija parādās komisijā, varbūt to varēja mainīt. Iespējams, ka šis jautājums ir hipotētisks, taču paskatīsimies uz ASV. Jūs sakāt, ka vajadzētu mācīties no ASV. Šeit jums piekrītu. ASV tiesību aktu mērķis ir skaidrs - tīra gaisa likums, un viņiem ir arī neatkarīga aģentūra, kas veids tirgus uzraudzību. Varbūt mēs varētu kaut ko tādu ieviest. Varbūt mēs varētu pieņemt tīra gaisa un tīra automašīnu regulu, kuru kontrolētu pilnīgi neatkarīga iestāde. Tad varbūt mēs arī varētu kontrolēt izmešus un varētu arī novērst cita veida krāpšanas gadījumus šajā industrijā. Jā, šis jautājums ir sarežģīts, bet iespējams, ka te nav runa par eh, neatkarību, bet gan drīzāk par precizitāti tiesību aktos. Domāju, ka ASV izvēlētais regulējums ir ļoti atšķirīgs. Tieši tāpēc arī tika uzsākt šis process ASV. Bija runa par daudz precīzāku uh, Uh, tiesību aktu, kas būtu sasaistīts ar atbilstības nosacījumiem. Tātad mums vajadzētu Eiropā ieviest arī šīs atbilstības pārbaudes. Protams, ir tā ļoti interesanti, uh, ja ir šāda neatkarīga iestāde, bet pats svarīgākais tomēr ir tiesiskā bāze, uz kuras viss balstās. Mums bija šis elastīgums, un šis elastīgums tika pārāk daudz izmantots. Mums nebija tiesiskās bāzes, uz kuras pamat mēs vai nacionālās iestādes varētu iejaukties. Liels paldies par atbildi. Zoriņo kungs. Paldies, ģenerāldirektor kungs. Pašlaik Mēs esam tādā izmeklēšanas komitejas darba posmā, kur esam panākuši ļoti labu progresu, mēģinot saprast to, kas nogājuši čārsām un ko vajadzēja labot. Tagad mēs skatāmies nākotnē. Protams, ir garas diskusijas par uh, izmešu licencēm, par ETS. Esmu iesniedzis grozījumu mēģinot panākt to, lai novatoriskuma līdzekļi tiktu ieguldīti dekarbonizācijā un tīru enerģiju izmantošanā. Mums ir šis inovāciju fonds, un domāju, ka vismaz daļu no šiem līdzekļiem vajadzētu izmantot šim ļoti svarīgajam mērķim. Ko jūs domājat par izmešu licenču? izmantošanu, lai veicinātu vidē draudzīgas tehnoloģijas un pārēju šīm tehnoloģijām. Paldies! Es domāju, ka jūsu ieteikums izmantot novatoriskumu fondu, nevis ETS, ir ļoti uh, liederīgs. Uh, Tikko mums bija debates ar Kariņu kungu par akumulatoriem un par uh, reciklēšanu, par to, kā rīkoties uz attiecībā uz uh, akumulatoriem. Domāju, ka tas viss ir ļoti liederīgi un mēs noteikti to visu pētīsim, gatavojot pēdējo priekšlikumu. Tāpat arī uh, mums ir paredzēts uh, inovāciju fonds. Uh, līdz pat 650 miljoniem um, licenču. Tātad, ja mums būtu šī vidējā cena, kas nebūtu pārāk augsta ilgtermiņa perspektīvā, tad tas būtu rūpniecības fonds 6,5 miljardu apmērā. Tas varētu būt ļoti labs fonds, kas ļautu mums virzīt uz priekšu svarīgas tehnoloģijas. Uh, Es domāju, ka akumulatori un otrreizējā pārstrāde un jauni veidi enerģijas uzglabāšanai um, arī ir um, ļoti būtiski un pie tā ir jāstrādā. Domāju, ka šāda alianse noteikti būtu apmierinoša, un es priecājos, ka tas viss tiks stiprināts. Tagad par akumulatoriem. Jā, tas ir, protams, ļoti liels izaicinājums. Uh, Šeit nav runa tikai par tehnoloģijām, bet arī par pārstrādi. Mēs pašlaik strādājam pie apretes ekonomikas pakotnes, tāpēc mums tas viss būtu jāskata visaptveroši. Transporta nozare nav iekļauta ETS, taču Vācijas parlaments nesen pieņēma dokumentu, kur eh, tiek aicināts paredzēt nodokļu atlaides elektriskajiem dzinējiem. Kāda veidā stratēģiju vai kāda veida stratēģija izmanto tātad komisija vai klimata ģenerāla direktorāts, lai domātu par elektriskajām automašīnām. Es ceru, ka klimata ģenerāla direktorāts nebūs neitrāls šajā jautājumā, jo tas noteikti ļoti ietekmēs rūpniecības eh, ticamību un arī patērētāju veselību. Mēs nevaram šeit pieļaut tehnoloģiju neutralitāti. Kā mēs varētu dot priekšroku tīrajām tehnoloģijām? Šķiet, ka jūs pieminējāt eh, pāris dalību valstis, kur ir debates par stimuliem. Mēs um, to apsveicam, mums ir vajadzīgi pareizie stimuli, nevis nepareizie stimuli. Par to jau arī iepriekš spriedām. Uh, Līdzekļi, kas tiks radīti ar ETS, arī var tikt izmantoti. Pašlaik mēs pētām to, vai mēs varētu izmantot um, inovāciju projekta priekšteci, piemēram, uzlādes stacijas visā Eiropā, lai varētu doties ar savu elektro, elektrisko automobīlu uz dienvidiem. Ar elektrisko aut automobīli nevar nobraukt pārāk tālu. Un ja šādas uzlādes sacīs būtu pieejamas, tad nebūtu riska, ka jūs pēkšņi atradīsieties uz ielas bez degvielas. Tas noteikti būtu liederīgi. Tieši to mēs arī vēlētos veicināt. Stīmuli nacionālā līmenī, manuprāt, ir jāpārskata, lai varētu nodrošināt, ka tiek izmantotas pareizās tehnoloģijas. Šādā veidā mēs varētu palīdzēt likumdevējiem. Tas ir mūsu kopējais darbs. Paldies! Dank u, mevrouw de voorzitter. Meneer Delbeke, dank u voor uw kundige uitleg. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par eh, šo lielisko skaidrojumu. Par uh, smagajām automašīnām tiek piedāvāts četras stratēģijas un uh, ir prasība autobūvētājiem sniegt nepieciešamo informāciju. Pēc jūsu domām, Jūsuprāt, vai nevajadzēja rīkoties attiecībā uz viegliem automašīnām jau agrāk? Jā, es atbildēšu arī nīderlandiešu valodā. Es domāju, ka šis te apstiprināšanas noteikums, tos ir ļoti grūti definēt. Un tā varbūt nav daļa no šīs likumdošanas, par kuru mēs runājam šobrīd. Tas tīri specifiski nav iekļauts eh, CO2 eh, regulējumā, bet šajā te vispārējā likumdošanā. kurā ir minēts, kādi noteikumi ir, ja kāda praksa ir aizliegta. Man patīk tos, lai mūsu testēšanas cikls tiktu interpretēts citādi. Tātad mēs pārējām uz šo te WLTP un likumdošanā ir jauna fleksibilitāte. Un tādējādi problēma atrisinātos pati no sevis. Paldies! Atbildē uz astoto jautājumu jūs sakat, ka komisijai bija zināms par šīm atšķirībām starp uh, emisijām um, laboratorijas apstākļos un reālos apstākļos. Šajā te minētajā um, vēstulē komisija apņems pārstēšanu, lai mērītu uh, šos, šīs te emisijas. Vai jūs, prāt, komisija ir izpildījusi savas saistības, ņemot vērā to, cik daudz laika bija nepieciešams, lai atstā, attīstītu uh, šādu jaunu testēšanas metodu? Jā, mēs esam strādājuši cik vien ātri tas iespējams. Mm ne tikai balstosies uz NEDC testiem, bet arī RDE testiem. Mēs zinājām, ka tas bija iespējams, ka veselā virknē valstu tas tiek izmantots, piemēram, ASV, un tas, ka mums šobrīd Eiropā ir šāda testēšanas metode, manuprāt, ir solis pareizajā virzienā. Attiecībā uz CO2 mēs pieprasījām pasaules labāko zinātnieku viedokli, jo vēlējāmies rīkoties pēc iespējas precīzāk, vēlējāmies mērīt emisijas reālos braukšanas apstākļos attiecībā uz vieglajām automašīnām. Nākamais jautājums. Kā komisijai būtu bijis jāstrādā, lai izvairītos no šādas dīzelgaitas? Vai komisija gal galā ir bijusi pārāk fleksibla savā pieejā? Atbilde. Šajā gadījumā jūs runājat par NOx, un par to ir atbildīgs kolēģis, bet attiecībā uz CO2 ir paredzēta dažādi, ir paredzēta, zinām, fleksibilitāte likumdošanā, un tā noteikti tagad būtu jāsvītro. To mēs arī darīsim ar šo trešo pārskatīšanu, un esmu pārliecināta, ka jūsu komitejas darbs būs ļoti vērtīgs. Un tagad pēdējais jautājums eh, tos tos redz kundze. Savos rakstiskajos, savās rakstiskajās atbildēs jūs minējāt to, ka ir bijušas atšķirības starp CO2 ceļu un testa procedūrā. Uh, un patiesībā, ka šīs atšķirības pat ir palielinājušās laika gaitā. Vienīgā reakcija no komisijas puses, uz kur jūs atsaucāties, bija atbalstīt dubult VLTP attīstīšanu um, līdz pat 2016. gadam. Runa ir par astoņu gadu laika posmu. Vai jūs pieprasījāt no kolēģiem? Kraus ģenerāla direktorātā um, kaut ko darīt, lai uh, novērst šos trūkumus likumdošanā. Protams, ka ja šādas uh, atšķirības palielinās, tad uh, nemaz nevajadzēja tik lielu izdomu, lai saprastu, ka te vainojams ir atslēgšanas ierīces. Ja mēs paraugamies uh, uz uh, šiem te ziņojumiem par neseno audiju gadījumu, um, ir um, ierīces, kas ļauj noteikt, vai stūra eh, kaut kādā veidā tiek kustināta testēšanas laikā. Tātad ir iespējams paredzēt šīs lietas. Tā kā likumdošana ļauj komisijai pieņem šo testēšanas ciklu, kurā komitoloģijas procedūras laikā, vai jūs pieprasījāt uh, eh, Graus ģenerāla direktorātam to darīt? Atbilde. Es nedomāju, ka mēs pieprasījām ko citu, kā tikai pēc iespējas ātrāk pāriet uz labāku testēšanas ciklu, kas ir šīs dubults VLTP. Te nav runa par um, testēšanas ciklu un pieejamām testēšanas metodēm, bet runa ir par to, kas ir paredzēts likumdošanā un uh, attiecīgi, kas no tā izriet, kādi īstenošanas pasākumi. Kamēr norit šī īstenošana, nav nemaz tik viegli piemēroties šim procesam. Mēs varbūt zinājām, ka bija kādi trūkumi, kurus pēc iespējas ātrāk vajadzēja um, novērst, un diemžēl mums bija nepieciešama gandrīz desmit gadi, lai to panāktu, bet šie desmit gadi bija tādi, kur laikā mēs smagi strādājām, jo vēlējāmies nodrošināt, lai e, testa cikls būtu balstīts e, vispasaules sistēmā, un tāpēc mums tagad ir UNECE, e, kas ir piemērojams ne tikai mums, bet tas tiks piemērots arī daudziem citiem spēlētājiem visā pasaulē, un es domāju, ka tas ir ļoti labi. Ne tikai mums pašiem, bet arī importam nākotnē. Tātad, runājot īsi, var teikt, jā, arī man ļoti žēl, ka tas aizņem gandrīz desmit gadus, bet mēs nesēdējām rokas salikuši klēpī. Mēs centāmies sagatavot uh, jaunu likumdošanu, kas, es ceru, tiks pieņemta pavisam drīz, jo šobrīd esam fināla fāzē VLTP kā pamats turpmākiem darbam. Jā, liels paldies! Paldies par to, ka ieradāties un paldies, ka atbildējāt uz eh, visiem jautājumiem. Mums vēl būs iespēja jums iesniegt papildus jautājumus līdz 11. novembrim, un nākamā sanāksme ir paredzēta nākamā pirmdien, 13. novembrī. Tiksimies ar Danielu Kalietu eh, Krispo un Karlu Falkenbergu divi kungi, kur vārds jau tika pieminēts šodien. Tiekamies nākamnedēļ Labu apetīti!